Right, good morning, ladies. Labrīt, dāmas un kungi. 8.38 rāda pulkstenis un ķersimies klāt balsošanai, bet vispirms pasludinu šā rīta sanāksmi par uzsāktu. Pirmais ir astotais punkts, par kuru balsosim. Tas ir Eiropas Investīcija bankai piešķirtājās garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projekts ārpus savienības. Atzinums sagatavotājs ir Kukankungs. Vai Kukankungs vēlētos ko bilst pirms balsošanas? Nekā nebūs bilšana, viņa nemaz te nav. Nu, tad ķeramies uzreiz klāt balsošanai. Um, compromise one. Pirmais kompromiss par pret atturs pieņemts. Tagad pārlecam uz 11. grozējumu par pret atturs pieņemts, 12. par pret atturs pieņemts, 39. par pret atturas noraidīts, 40. par pret atturs pieņemts Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 40. lūdzu. Beidzam balsot. 40. noraidīts. Nākamais 13. par pret atturs pieņemts. 41. par vai piedošana, saka priekšsēdētājs. 42. par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 Pārbaudīsim 49. Sākam balsot elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. par, pret, atturas pieņemts. 50. par, pret, atturas pieņemts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 atturs pieņemts. Nākamais, lecam pāri vairākiem, 24. 25. pār pret atturs pieņemts, 26. pār pret atturs noraidīts, 3. pār pret atturs pieņemts, 2. kompromiss par pret atturs pieņemts, 29. pār pret atturs pieņemts atturs noraidīts, 30 pār pret atturs pieņemts, kompromiss 3 par pret atturs pieņemts, nākamais grozījums 7 par pret atturs pieņemts, 3-3 par pret atturs noraidīts, 8 par pret atturs pieņemts, 3-4 par pret atturs pieņemts Noraidīts. Tagad elektroniskais balsojums par teksta redakciju ar iebalsotajiem grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un Kukana kunga pirmais, groz, pirmais atzinums ir pieņemts. Nākamais ir balsojums par garantiju fondu ārējai darbībai. Referents ir Kukankungs, kā par iepriekšējo, un sākam balsot. Ķeramies klāt balsošanai. Grozījums numur divi par pret atturs pieņemts. Trešais par. Ak, nē, saka priekšsādātājs. Sastais jau ir pieņemts. Astotais. Free falls if a. Yeah, but it's not at all. Ah, ah, ah. Okay, okay, okay. So we now. Trešais grozījums par pret atturs pieņemts, astotais par pret atturs pieņemts, ceturtais par pret atturs pieņemts, pirmais. Par to nebalsojam. Nē, par pirmo tomēr balsojam, saka priekšsēdētājs. Man šeit tagad čuks tausī, ka par pirmo ir jābalso. Tad par pirmo par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim. Par pirmo sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais par. Ak, nē, saka priekšsēdētājs. Tas tad nav jābalso. Elektroniskais balsojums par visu atzinumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43 pār 3 pret Tagad desmitais eh, punkts - priekšlikums padoms lēmumam par to, lai Eiropas Savienība un tās dalībvalsts ārā noslēgtu protokolu pamatlīgumam par partnerību un sadarbības ap Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Mongoliju no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Referents ir Šaldskungs. Vai Šaldskungs vēlas ko bilst? Nē, ne, nevēlaties. Labi. Tad pārējiem pie balsošanas ļoti, ļoti sarežģīts balsošanas saraksts jo uzreiz mums ir jābalso par visu tekstu kopumā. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 49 pār, 1 pret. Šolckunga ziņojums ir pieņemts. Mēs tiešām tikām galā 10 minūtēs, un tagad eh, pāriem pie 11. darba kārtības punkta viedokļa apmaiņa ar Ādamu Šubu, kas ir ASV misijas Eiropas Savienībā pilnvarotais lietvedis. Lūdzu, ieņemiet e, jums atvēlēto vietu prezidijā. Uh, Would you like your colleague to sit next to you? Uh, no, no, I think I'm okay. Uh, no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 Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, man ir ļoti liels prieks sveikt mūsu vidū ASV misijas Eiropas Savienībā pilnvaroto lietuvedu Ādamu Šubu. Diskutēsim turpmāko stundu par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu attiecībām. Adams Šubs ieradās Briselē 15. gadā un 17. gada janvārī sāk strādāt kā misijas pilnvarotais lietvēdis. Sadarbība ar Eiropas parlamenta Amerikas delegācijas prieksēdētāju, ir biju, kurš esmu es, ir bijusi ārkārtīgi cieša, un sveic šeit arī Šāks kundze, kura ir ASV delegācijas priekšsēdētājas vietniece. Tā tad. Um, Amerikas Savienotās valstis ir viens no mūsu ciešākajiem sadarbības partneriem, un uzstājoties kongresā, prezidents Trumps teica, ka Eiropas eh, Savienības eh, ieguldījums un arī Amerikas ieguldījums fašismu un komunismu apkarošanā ir ārkārtīgi spēcīgs. Patiecībā šajā sasaukumā mūsu attiecības ir bijušas īpaši ciešas, un es ceru, ka tādas tās arī saglabāsies īpaši patreizējā globālā klimatā. Šuba kungs, jūs noteikti pats pieminēsiet Amerikas Savienoto valstu ārlietu as politikas aspektus, piemēram, Irānā, darbība Sīrijā, Lībijā, Ukrainā. Un tagad dod vārdu Šubakungam apmēram 10 minūtes ievadvārdiem, un pēc tam būs jautājuma atbilšu rauns. Once again, a warm welcome. Sveicināts šeit vārds jums. Thank you, Chairman. Paldies, prieksēdētāji kungs. Un eh, es vēlētos sveikt eh, jūs un eh, pārējos šās komitejas deputātus. Man ir ļoti liels gods un arī prieks uzstāties afet komitejā šodien un iepazīstināt jūs ar jaunievēlētās Amerika, jaunizveidotās Amerikas, administ, Amerikas Savienoto Valstu administrācijas viedokļu ārlietu jautājumos. Es esmu ticies ar vairākiem no jums privātā kārtā un, protams, Amerikas Savienoto Valstu diplomātijas eh, galvenais uzdevums pasaulē ir interpretēt Amerikas Savienoto Valstu administrācijas eh, viedokli, kā arī pārstāvēt eh, ASV intereses. Un ASV misija Eiropas Savienībā savu lomu uzskat par ārkārtīgi svarīgu informēt Vašingtonu par Eiropas Savienības un tās institūciju veikumu, Un, eh, protams, sadarbība starp ASV un ES ir ārkārtīgi būtiska, īpaši, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti pasaulē. Un es ceru, ka ASV misija Eiropas Savienībā tiešām darbosies kā tilts starp abiem kontinentiem. Pagājušajā mēnesī eh, Briselē ieradās eh, prezidenta vietnieks Pens, viņš tikās arī ar vairākiem Eiropas parlamenta deputātiem. Un Tiekoties ar prezidentu Tusku, Junkeru un augsto pārstāvu Magarinī, daudz no jums noteikti būs dzirdējuši Pensa kunga teikto, un Pensa kungs vienmēr uzsvēra visās sarunās, kā privātās, tā publiskās, ka ASV sadarbosies ar Eiropas Savienību arvien ciešāk. Mūs eh, vieno demokrātijas eh, svētā trijotne, tiesiskums, brīvības un arī NATO. Un, eh, protams, ka šīs idejas tiek īstenots arī abu kontinentu parlamentos. Es zinu, ka jums, daudziem no jums ir personīgas saiknes arī ar vairākiem kongresma, kongresmaņiem, un eh, decembrī notika transatlantiskā dialoga darba grupas tikšanās eh, Vašingtonā. Mūsu sadarbība ir ārkārtīgi cieša, un uh, Amerikas Savienoto Valstu sadarbība ar Eiropu tikpat. Es zinu, ka daudz no jums um, ar eh, sajūsmu sagaidīja kā prezidenta, tā prezidenta vietnieka un arī, tā, arī viceprezidenta un arī kongresmaņa teikto par sadarbību ar Eiropu. Protams, pārējais periods eh, no vienas administrācijas uz otru vienmēr ir nedaudz tāds vilcinošs. Mums ir jauni augstos amatos strādājoši ierēģi, bet eh, ir vēl ļoti augsti amati, kuri nav, kuros vēl nav ielikti cilvēki. Un, protams, eh, nav iecelts Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks Eiropas Savienībā. Kamēr vēstnieka amats ir tukšs, tas ir mans uzdevums sadarboties ar Eiropas Savienības institūcijām, un to arī daru. Pēc eh, pāris dienām Eiropas līderi tiksies Romā, lai svinētu 60. Romas līguma parakstīšanas gada dienu. Es zinu, ka parlamentā arī notiek svinības šodien, jā, man šeit saka. Un eh, citu starpā Eiropas līderi mēģinās atbildēt uz jautājumiem, kā darboties globalizācijas krīzes apstākļos un drošības sašķobīšanās apstākļos, jo to jau iedzīvotāji prasa no saviem līderiem spēcīgākas robežas cīņa pret terorismu un ekonomiskā drošība. Un patiesībā mērķi ir visai līdzīgi abās eh, okeāna pusēs, un eh, šiem mērķiem nedaudz pieskaršos. Pieskaršos arī tam, kā mēs varētu uzlabot mūsu sadarbību. Pirmā joma pilnīgi noteikti ir drošība. Mūsu sadarbības tāds visstabilākais pilārs ir NATO, un pavisam nesen atbildot uz Krievijas draug, draudiem, Eh, NATO ir izvietojis starptautiskos bataljonus Polijā un Baltijas valstīs. Un eh, pagājuši mēnesi viesojoties eh, NATO štābā, svarīgs Amerikas Savienoto valstu ierēdnis teica, ka um, parādīt Krievijai arī mūsu spēku ir svarīgi. Sekretārs Killersens arī ir um, apgalvojis, ka um, sadarbība situācijas stabilizācijā Ukrainā ir ārkārtīgi svarīga, un Amerikas Savienotās valstis nosoda Krievijas rīcību Ukrainā. Un kamēr Krievija neados Ukrainai Krimas pussalu, sankcijas paliks spēkā punkts. Patreizējā administrācija, un tā nav pirmā administrācija virknē, uzskata, ka mieru uzturēšana ir ļoti svarīga. Bet eh, transatlantisko mieru mēs varam uzturēt kopā, un šeit svarīgs ir Krievijas moments. Mūsu sadarbība ir eh, svarīga, un eh, mēs eh, atbalstam un uzteicam uh, Eiropadomas eh, pamudinājumu dalību valstīm tiešām izpildīt eh, apņemšanos 2% no IKP atvēlēt aizsardzībai. Eiropas Savienības globālā aizsardzība stratēģija arī paģēra ciešāku sadarbību ar NATO. Un eh, Varšavas deklarācija, kurā daudz tiek runāts par hibrīda uzbrukumiem un uzlabota hibrīda aizsardzību, sadarbību uz jūrām, <clears throat> cīņa pret terorismu. Saprotu, ka eh, šonadēļ tiek organizēta konference. 22. ir <clears throat> piemiņas gada dienas brīdis, kad eh, mēs visi atcerēsimies uzbrukumu lidostā un Malbekas metro stacijā. Un uh, diskusijas par um, to, kā Eiropas Savienība varētu sadarboties ar NATO spēkiem, arī ir svarīga. Sadarbojamies ar Eiropolu robežu sargāšanā, drošības uzturēšanā. Eiropas Savienības un uh, ASV datu aizsardzības uh, likums sadarbību tiesību sargājošo iestāžu starpā. Un visbeidzot, ir jāsaprot, ka Irāna ir viens no destabilizējošajiem momentiem tuvajos austrumos, un Amerikas Savienotās valstis ir apņēmības pilnas nepieļaut, lai Irāna tiktu pie kodolieročiem. Un visbeidzot, īsumā par eh, robežām. Abās Atlantijas opera, okeāna pusēs eh, līderi ir gatavi stiprināt savas ārējās robežas un eh, pārliecināties, ka tie, kuri ierodas mūsu valstīs, nav drauds mūsu drošībai. Bet spēcīgas robežas prasa arī spēcīgu robežu uzturēšanas sistēmu. Un vairāki izpilda eh, varas rīkojumi. Mēs, eh, protams, esam gatavi izpildīt eh, starptautiskos likums un starptautiskos nolīgums par migrantiem un par bēgļiem. Šobrīd eh, <clears throat> sadarbība Schengens informācijas un vīzu sistēmas stiprināšanā Eiropā ir ārkārtīgi svarīga. Un visbeidzot, ekonomiskā drošība. Globalizācijas labumi jau nevienam nav noslēpums. Vai tā būtu Brisele vai Vašingtona, vai tās būtu institūcijas vai vienkāršo cilvēku dzīve, Visiem ir skaidrs, ka globalizācija mums ļoti daudz dod, bet um, ir ļoti daudz cilvēku, kuru sajūtās globalizācija ir kaut kas negatīvs. Un tas ir valstu vadītāju uzdevums nodrošināt, lai ikvienam iedzīvotājam globalizētajā pasaulē būtu cienpilna dzīve. Eiropas parlaments ir um, <clears throat> ratificējis CETA, neskatoties uz spēcīgo politisko opozīciju, un mēs ar ļoti lielu interesi skatāmies, eh, kā notiks sākotnējās īstenošanas fāzes un kāds ietekmēs iedzīvotāju dzīvi. Bet um, Amerikas Savienoto Valstu administrācija ir pārliecināta, ka šāda uh, dabas starptautiskie nolīgumi tiešām radīs jaunas darba vietas un uzlabos ekonomisko situāciju. <clears throat> Par TTIP. Amerikas Savienoto Valstu tirzniecības politikas galvenais stūrakmens ir godīga un cieļpieņa tirzniecība, bet eh, tam mums ir nepieciešams spēcīgas institūcijas, kas pārvalda tirzniecību, piemēram, Starptautiskā tirzniecības organizācija un Amerikas Savienotās valstis eh, vienmēr raudzīsies, lai starptautiskie nolīgumi nāktu par labu ASV interesēm. Tieši tāpat kā arī citas līgumslēdzēja puses eh, iestājas par savām interesēm. Eh, gan šeit, gan arī otrā okeāna pusē tiek debatēts, tik debatēts par to, vai Ķīna ir tirgus ekonomika vai nē. Un, protams, ka valstīm ir jāizpilda PTO nosacījumi vai tā būtu preču tirzniecība, vai tā būtu pakalpojumu piedāvāšana vai investīcijas, tam visam ir jābūt godīgam. Un visbeidzot, mana valsts ir gatava ieguldīt daudz starpatlantiskajā projektā un sadarbībā ar AS. Un eh, šādi ir darbojušās jau ļoti daudzas ASV administrācijas. Eiropas parlaments vienīgā tik augsta līmeņa ievēlētā institūcija pasaulē. Protams, ka mums ir ļoti daudz sadarbības momentu, un Eiropas parlaments spēlē ārkārtīgi būtisku lomu gan Eiropas Savienībā, gan arī starpatlantiskajās attiecībās. Mēs visi iestājamies par mūsu iedzīvotājiem un par to, lai visi dzīvot laimīgi. Thank you. Paldies. Liels paldies, Šaba kungs, par šiem ievadvārdiem. Pēc tam, kad jaunā administrācija uzsāka darbu Vašingtonā, šī komiteja tiešām ļoti vēlējās eh, veidot viedokļu apmaiņu ar kādu ASV pārstāvu pēc iespējas drīzāk. Paldies, ka ieradāties pirms divām nedēļām. Mums bija ļoti laba sanāksme manā birojā šo tikšanos gatavojot, un jūs redzat, ka ir daudz cilvēku, kas ir pieteikušies runāt, līdz ar to interesi ir tiešām liela. Mums ir apmēram stunda laika līdz desmitiem. Es centīšos dot vārdu pēc iespējas vairāk kolēģiem. Lūdzu, piesakieties, ja vēlties runāt, uh, un tad es pierakstīšu jūsu vārdu. Pirmkārt, gribētu dot vārdu, protams, uh, ASV delegācijas uh, vicepriekšsādētājai Marīķis Hākei, kura aizstāja šodien šeit Kristiānu Ēleru, mūsu jauno priekšsādātāju. Paldies priekšsādātāju un es atvainojos Ēlera kunga vārdā, kurš labprāt būtu ieradies, bet viņš nevarēja ierasties. Un es izmantošu šo iespēju izteikt dažas piezīmes pēc jūsu skaidriem ievadvārdiem. Uh, Tas eh, arī saskana ar mūsu prezidija secinājumiem pēc mūsu apmeklējuma Vašingtonā, arī Minhenē, Bonnā un Briselē. Mēs eh, dzirdējām šos vārdus un tos arī atbalstām, bet jāuzsver, ka daudziem no mums ir eh, satraucoši tas, ka šāda apliecinājuma vispār ir vajadzīgi. Protams, transatlantiskās attiecības. Uh, um, tagad iegājuši tādā fāzē, ko mēs varbūt negaidījām. Un jūs arī pareizi to teicāt, uh, kas arī apliecinājās Vašingtonā, ka daudz kas vēl ir neskaidrs un nezināms. Un mēs ceram, ka drīz ieviesīsies lielāka skaidrība un paredzamība. Bet mēs tiešām apliecinām no mūsu delegācijas puses, ka uh, zināma paralēla uh, politika uh, kad, piemēram, uh, Eh, kāds padomnieks eh, īsteno kaut kādu politiku paralēli Baltānam politikai, tas nebūtu vēlams. Man bija prieks dzirdēt jūsu teikto par jūsu apņemšanos eh, attiecībā uz kopīgo drošību, uz Minkas nolīgumu, uz kopējo drošību un notikumiem Ukrainā. Es gribētu dzirdēt arī vairāk par Sīriju. Jūs minējāt Irānas lomu, bet, manuprāt, nedrīkst aizmirst arī Kremļa lomu Sīrijā. Uh, Visbeidzot, man interesētu mm, nedaudz vairāk eh, arī tiesniecības jautājums. G20 eh, paziņojums, eh, naftatē tip. Kā jūs domājat, kādā virzienā vēlas doties Trumpa administrācija un kā mēs varam izvairīties no tā, kā, piemēram, Ķīnas valdība vicinās globalizācijas karogu? Uh, kamēr mēs zinām, ka viņu pamatvērtības ir fundamentāli atšķirīgas no mūsu kopīgajām vērtībām. Es domāju, ka mums ir jāturpina sadarboties, lai stiprinātu uz noteikumiem balstītu sistēmu, bet mums vajadzētu raudzīties ne tikai uz kopējām interesēm, bet arī uz to, lai padziļinātu mūsu kopīgās vērtības. Es domāju, ka ir paties eh, risks, ka nonāksim pasaulē, kurā visi būs zaudētāji. Uh, Un uh, mums ir uh, jāraugās, lai transatlantiskās attiecības kalpotu arī nākamajām paudzēm, un tādējā tās arī ir jāveido. Paldies! Paldies, Marīķis Hāke! Es tagad piedāvāju dot vārdu kolēģiem no ārlietu komitejas, uh, un katram atvēlēšu divas minūtes. Protams, ka ir ļoti daudz runātāju, un Adam, ja jums šķiet, ka ir pietiekami daudz jautājumu pirmajai jautājumu kārtai, tad uh, rādiet man kādu zīmi, tad atbildēsim un uh, pēc tam uzdosim eh, vēl papildus jautājumus. Tagad Šoits Kunz lūdzu. Paldies, Dēvid. Pirmkārt, es gribētu pateikties jums par ierašanos un par to, ka pieņēmat mūsu uzaicinājumu. Es arī ar uh, Mūsu delegācija bija novembra beigās eh, Vašingtonā. <clears throat> Un tagad uh, kad sāka strādāt šī jaunā administrācija, par to laiku uh, bija tāds kā tukšums, bet mēs redzam, zināms, jaunas politikas iezīmes. Tātad paldies par šo pirmo daļu, kurā jūs runājāt par drošību un teicāt, ka tas ir mūsu kopīgais mērķis eh, un transatlantiskās attiecības ir jāturpina attīstīt. Man ir liels prieks uh, par to, ko dzirdēju par Minskas nolīgumu, par uh, kopējo drošības politiku un jūsu teikto arī par NATO, bet eh, jūsu otrā ievedrunas daļa. Es gribētu lūgt jūsu uh, precizējums par uh, jūsu politiku attiecībā uz TTIP, jo mums ir bijuši 14 uh, sarunu raundi un gandrīz jau bija noslēgts šis sarunu process. Varbūt jūs varētu pastāstīt nedaudz vairāk par tirzniecības nolīgumiem, kādi tie varētu būt nākotnē un kā mēs sadarbosimies. Paldies! Paldies! Un tagad Nīna Gila. Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstu tos apliecinājumus, kas tika izteikti attiecībā uz NATO. Uh, Es domāju, ka šajās debatēs ir svarīgi atzīt arī to, ka Eiropas Savienība ir uh, līdere uh, attīstības palīdzībā un humanitārajā palīdzībā, un to nevajadzētu aizmirst tad, kad uh, ASV padara atbalstu atkarīgi no ieguldījumiem. Nevajadzētu aizmirst, ko Eiropas Savienība šeit dara. Es gribētu arī uh, dzirdēt jūsu viedokli par to attiecībā uz ieguldījumu NATO. Uh, Viena joma, ko jūs neminējāt, eh, bija Āzija un eh, jautājumi, kuros mēs varētu sadarboties. Tas ir reģions ar eh, milzīgiem drošības draudiem, jo īpaši mēs paraugāmies uz spriedzi jūras satiksmē, vai arī, piemēram, runājot par drošības draudiem no Ziemeļkorejas, es gribētu uzklausīt jūsu viedokli par to, uh, kur šeit attiecībā uz Ziemeļkoreju ir sarkanā līnija, runājot par šādiem uh, brīdinājuma uh, uzbrukumiem. Un runājot par jūras drošību, Dienvidķīnas jūnā un Indijas okeānā, tur ir ļoti svarīgi aspekti un uh, jā, tur ir nedaudz atšķirības starp ASV un Eiropas Savienību. Vai jūs uh, Eh, Nedomājat, ka šeit ASV un Eiropas Savienība vajadzētu koordinēt savu rīcību šajos jautājumos? Un varbūt, ka būtu jāiesaist arī citi svarīgi spēlētāji Āzijā, kā piemēram Indija. Paldies, Nīna. Un tagad patīgas kundze. Thank you, Chair. Ambassador Well. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu jūs šeit, vēstniekungs, šajā afet sanāksmē. Jūsu paziņojums bija diezgan skaidrs un iedrošinošs. Par to nekādu būtisku komentāru nav. Es gribēju tikai paust uh, savu augsto novērtējumu attiecībā uz uh, Amerikas klātbūtni Austrum Eiropas valstīs. Tas uh, mums ir ļoti svarīgi. Es esmu no Polijas, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Polija vēlas dot ieguldījumu Eh, šajā jautājumā, un eh, mēs arī būsim Latvijā un Rumānijā pārstāvēti. Ehm, tātad mēs arī dodam savu ieguldījumu. Vai jūs, lūdzu, varētu pastāstīt nedaudz vairāk par to, kā attīstās eh, globālā koalīcija cīnoties pret ISIS Sīrijā? Es zinu, ka ir tikšanās Vašingtonā, un otrkārt kāds būtu labākais rīcības eh, veids, runājot par uh, Eiropas integrāciju uh, drošības un aizsardzības kontekstā, lai veicinātu labu sadarbību ar NATO. Jā, šī kļūst par tādu kā uzklausīšanu. Un nākamais, Gwen Gael. Man tagad saka, ka jūsu vārdu jāizrunā kā kozo. Kozo, jā, kozo, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, tiešām ir uh, apsveicami, ka mēs varam kontaktēties ar uh, uh mūsu amerikāņu partneriem. Par Krievijas draudiem jau tika runāts. Un kā jūs eh, nevarat, eh, tātad kā jūs varat neaizsargāt NATO, tā taču ir vienīgā iespēja, tas ir svarīgi arī attiecībā uz ģeopolitisko pozīciju. Es redzu, ka jūs atbalstāt izdevumus aizsardzības jomā un jūs aiz, aiz, aicināt mūs eh, to darīt, un tomēr mēs esam globālā krīzē, un daudzas valstis Eiropas nomalē Uh, saskars ar milzīgiem taupības pasākumiem. Jūs minējāt Irānu kā lielāko teroristu uh, finansētāju. Uz ko jūs atsaucaties? Jo daži no jūsu partneriem un arī manas valsts partneri arī atbalsta zināmas uh, grupas, pret, pret kurām mēs cīnāmies Sīrijā un Irākā. Tātad man jums ir jautājumi. Uh, Ko uh, jūsu administrācija darīs attiecībā uz Guantanamo? Solījums, kuru, uh, kas tika dots, uh, to slēgt, jo tas ir pretiesisks cietums, vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs centīsieties īstenot? Un par Sīriju, vai jūs panāksiet vienošanos ar Krieviju, lai tur beidzot atrisinātu problēmas? Un kas attiec uz ANO, vai jūs sāksiet um, dot savu ieguldījumu tā kā agrāk? Uh, vai jūs turpināsiet tur piedalīties? Paldies. Jā. Paldies. Varam turpināt. Varbūt eh, katrai grupai varam dot vismaz vārdu. Ulrika Lunačeka no zaļajiem nākamā lūdzu. Paldies priekšsādātāji un sveicu jūs arī no uh, zaļo grupas šeit. Paldies, ka ieradāties uh, un ka esat gatavs ar mums diskutēt. Es gribētu parunāt par kaut ko, kas vēl netika pieminēts. Jūs runājat par ASV drošību, ASV pilsoņiem, un laimīgā kārtā jūs sakāt arī, ka vēlties turpināt atbalstīt NATO un šo te sadarbību, bet tad, kad mēs runājam par drošību šajā globalizētajā pasaulē, tas ir arī saistīts ar citiem faktoriem, piemēram, klimata pārmaiņas vai arī jautājumu par to, kā sadarboties ar jaunatīstības valstīm. Un tur esam nesen dzirdējuši, ka par trešdaļu tiks samazināts šis te budžets uh, valsts departamentu finansējumā. Tādiem jautājumiem, kas attiecas uz sadarbību ar valstīm, uh, lai samazinātu klimata pārmaiņu ietekmi. Uh, Mēs uh, redzam, ka daudzās pasaules daļās ir bijuši bieži plūdi, un uh, tur kaut kas ir jādara. Runājot par attīstības sadarbību, tur tiks samazināts arī finansējums uh, seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un tiesību aizsargāšanai. Tas arī ir kaut kas ļoti svarīgs drošībai, sieviešu un meiteņu drošībai. Ir dati, kas uh, norāda, ka šis 600 eh, miljonu eiro samazinājums no SV puses eh, nozīmēs, ka 6,5 miljoni eh, nevēlam grūtniecību vairāk būs, vairāk abortu, vairāk kā miljons, vairāk jūs sakāt, ka jūs to vēlaties apturēt. Tad, tad gribu no jums dzirdēt, vai ir kaut kāda iespēja, ka šie samazinājumi ārējai sadarbībai, cīnoties pret klimatu pārmaiņām, ka jūs tomēr varētu kaut ko darīt, lai tur nebūtu tik milzīgi šie sam samazinājumi. Paldies! Paldies! Un eh, noslēgumā, eh, pirmās kārtas noslēgumā, eh, FDD Kastaldo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Šūba kungs. Jūsu uzruna bija ļoti interesanta. Es gribētu pievērsties Baltānām jaunajām strateģiskajām uh, prioritātēm attiecībā uz Irānu un tuviem austrumiem. Jūs teicāt, ka Irāna ir galvenais terorisma finansētājs. Eh, eh, esmu nedaudz pārsteigts, jo visi teroristi taču ir sunīti. Jā, varbūt, ka tā ir tāda eh, pārspīlēta definīcija. Vai mēs varam sagaidīt, ka ātom noliegums atkal tiks apšaubīts no jaunās administrācijas puses? Uh, un Sīrijā, kādas strateģiskās prioritātes jums tur ir attiecībā uz uh, klātbūtni Irākā, arī uh, sadarbojoties ar citām reģionālajām varām Sīrijā, un tad uh, Turcijas loma. Turcija uh, šobrīd uh, uzvedas ļoti autoritāri, arī attiecībā uz konstitucionālo referendumu. Kāda ir jūsu pozīcija attiecībā uz Turcijas lomu NATO? Un Un vēl viens jautājums, kas attiec uz Kūbu. Prezidents Trumps jau vairāk kārt uh, ir distancējies uh, no tās atvērtības politikas, kuru īstenoja Obamas administrācija. Kāda būs uh, eh, ASV pozīcija attiecībā uz attiecībām ar Kūbu? Ko varam no uh, šī jautājuma gaidīt? Uh, Un noslēgumā vēl viens pēdējais jautājums par Ķīnu. Jūs runājāt par Ķīnas nostāju attiecībā uz globalizāciju, arī par globalizācijas izmaksām. Tas mums arī ir svarīgs jautājums. Un mēs gribētu uzzināt, kādu pozīciju ASV šeit ieņems. Proti, ja būtu tāda konfrontācija ekonomikas ziņā, uh, Bija runa arī par eh, jaunu uh, bruņošanās sāncensību. Vismaz par to bija runa priekšvēlēšana kampaņas laikā, lai būtu uh, aktīvāka pārstāvniecība Dienvidķīnas jūrā. Jā, kolēģi, uh, jautājumu loks bija tik plašs, ka jūs varētu sēdēt līdz vakaram, bet tagad a, būs pirmā atbilžu kārta. Paturiet prātā, ka vēl 11 kolēģi grib izteikties. Tagad slēgsim sarakstu, nevaram vairāk nevienus jautājumu uzdevējus pieņemt, jo ir bijuši tik daudz jautājumu. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu apvienot jautājumus pa tēmām, jo tiešām to bija daudz un tie ir ļoti dažādi. Un uz dažiem es nevaru atbildēt. Mums Guantanamo un Kuba notiek pārskatīšana, kas notiek šobrīd un kas nav vēl pabeigta. Līdz ar to es nevaru neko stāstīt par politiku, bet par Ķīnu, Ķīnu un tirzniecības attiecībām. Nu šķiet, ka Eh, šeit eh, mūsu pozīcijas, eh, ES un ASV pozīcijas sakrīt. Mums ļoti patīk Ķīnas investīcijas, piedalīšanās mūsu fórumos, G20, bet jābūt arī piesardzīgiem runājot par investīcijām. Šķiet, ka jūs redzējat gan es dalību valstis, gan ASV interesi papētīt sīkāk Ķīnas investīciju politiku. Bet, Vēl sekretā Tilersons atgriezies no eh, brauciena un um, uz Ķīnu un uh, stāsta, ka vēlas uh, veidot diplomātiskās attiecības ar Ķīnu un uh, skatīties, uh, kas tur notiek attiecībā uz tirzniecību un uh, uh cilvēktiesībām. Uh, Eh, prezidents Trumps jau aprunājies ar eh, Ķīnas prezidentu un uzņems viņu Floridā, man šķiet, eh, nākamajā mēnesī. Prezidents Šī un valsts sekretārs Tillersens piekrita, ka valstīm ir kopīgas intereses un piekrita turpināt sadarbību. Tā kā ir daudzas sadarbības jomas, kas turpinās attīstīties, īpaši tirzniecība, ekonomika un, protams, Ķīnas loma Dienvidķīnas jūrām Un tad arī kaimiņattiecību politika, attiecības ar Filipīnām, piemēram, Vietnamu. Tas viss uh, sagādā rūpes šobrīd. Pieminēšu Ziemeļkoreju pavisam īsi. Notiek ļoti dziļas diskusijas uh, arī ar Ķīnu, lai pārliecinātu nu, Ziemeļkorejas valdību izvēlēties uh, korektāku ceļu. Nu, te man nav ko piebilst. Runājot par turpinot eh, par tirzniecību. Komisāra Malmstrēm pieminēja tētību saldētavā, un eh, tik tiešām, eh, jā, noritēja divi ļoti produktīvi sarunu gadi, un tieši tā kā ar jautājumiem šeit mēs izskatījām ļoti plašu jautājumu spektru, tēmu spektru, un tētības būtu bijis tāds zelta standarts visām pārējām vienošanām, ja tā tiktu panākta. Runa bija par terorismu, par pakalpojumiem, par vidi, par eh, regulatīvo jomu, likumdošanu, par visu principā. Un um, arī eh, principā šīs attiecības ir tik eh, plašas. Mēs runājam par 4,3 triljoniem investīcijās, vairāk 5 miljārdi, vairāk par 5 miljārdiem uh, tikai ASV. Uh, ziņā izpaužas šis, šis um, monetārais aspekts. Nu, kā mēs to skatām, bet, nu, te tipa um, tagad uh, uh, izkrita no šīs kategorijas, un uh, tagad pēc pārskatīšanas uh, mums būs arī jauns tirzniecības pārstāvis uh, uh no ASV. Viņu apstiprinājām tā pagājušo nedēļu, un kad viņš stāsies amatā, tad oficiāli mēs vairāk, uh, mēs gūsim labāku pārskatu par situāciju. Bet um, notiek sarunas arī uh, PTO kontekstā par daudzām tēmām. Pirms pāris nedēļām parakstīta vienošanās, MRA vienošanās. Runa ir par uh, farmakoloģijas, par eču sāražošanu Atlantijas okeāna abās pusēs. Un, Jā, mums te interesē, teiksim, smaržu industrija uh, un ražošana tajā. Mēs runājam par to, kā ietaupīt uh, nodokļu maksātāju naudu, ražojot preces. Nu, PTO šeit ir mūsu partneris, kaut arī mums ir bijuši strīdi, bet mēs mēģinām tagad sadarboties un izveidot uh, labu sistēmu. Jā, un pienācēji arī parādās. Mūsu interesē arī plurilaterāls vienošanās. Jūs zināt, Buenos Airesā notiks ministra līmeņa konference par tirzniecību drīzumā. Par budžetu daudz atbilžu nevaru piedāvāt. Jūs varbūt zināt labāk nekā daudzi. Budžets eh, pieprasa garas intensīvas sarunas mūsu valdībā no administrācijas. Pagaidām eh, esam redzējuši eh, tā saukto budžeta uh, Eh, skeleta, teikt, eh, tā piezīmi, pamatprojektu, tādu ļoti, ļoti um, sākotnējo budžeta projektu, un izskanēja daudz komentāru par to, ko darīt tālāk ar šo budžetu, kā to attīstīt, veidot, eh, bet uh, es tagad nevaru komentēt šo situāciju, tā nav mana vieta. Uh, Mums ir bijuši, bijušas mūsu idejas par budžetu, bet mēs zinām, uh, ka Trumpa administrācijai mm, tas arī sarežģīts jautājums, un tas nav nekas jauns. Uh, grūtības bija arī citām administrācijām. Mm, praktiski mm, pēc daudzām uh, intensīvām stundu garām budžeta diskusijām uz grīdas vienmēr ir asiniska, nezinu, ko es tieši citēju, bet nu, tas vairāk kārt man šķiet izskanēja. Uh, Un um, līdz ar to daudz būs vēl jāstrīdas par budžetu, par Turciju. Mums ir tādas pašas bažas kā jums, bet Turcija ir sabiedrotais NATO attiecībā uz austrumiem, attiecībā uz tuvajiem austrumiem, attiecībā uz uh, dienvidiem, dienvidrietumiem. Tur viņi arī ir labs sabiedrotais, um, palīdz atvieglot migrantu plūsmu no Sīrijas, eksemplārā veidā, un um, tas viss jāņem vērā, bet, protams, mums ir bažas. Un mēs teicām turku partneriem publiski un uh, privāti uh, par to, ka jārespektē uh, civiltiesiskas uh, pamatiesības, uh, tātad uh, pilsoniskās uh, brīvības un uh, tiesības žurnālistu apcietināšanai jābeidzas. Uh, Mēs zinām, ka viņi palīdz atrisināt problēmas ar migrantiem, un mēs uh, to esam veicinājuši. Bet viņam jābūt tikpat konstruktīviem, teiksim, jautājumā par Kipru, kur mums bija ļoti labas cerības un kur Turcija spēlēja svarīgu lomu, kur mums notika daudz publisko un privāto diskusiju. Tātad Kuba, budžets, TTIP, Turcija, Sīrija. Sīrija. Situācija, protams, ir traģiska. Nav citu vārdu. Septītais gads. Septīto gadu turpinās eh, krīze Sīrijā. Cilvēki cieš, tiek bombardēti, cieš no ķīmiskiem ieročiem, no ūdens trūkuma, no mājokļu. Uh, trūkuma, simtiem tūkstoši noslapkavoti, simtiem tūkstoši pārvietoti, cieši bērni, tiek nodalīti no ģimenēm. Tā ir liela traģēdija. Mēs eh, darām, ko varam. Mēs eh, ļoti vēlamies panākt mieru. Mēs atbalstam Stefan Dimas stūrā centienus eh, miera sūtni. Šajā valstī mēs Eh, mēģinām mudināt eh, atbildīgas personas tiešām eh, panākt beidzot mieru un stabilitāti reģionam, un mēs piedalīsimies arī Sīrijas konferencē, kas būs pēc trim nedēļām. ASV, Koveita, Vācija, Katāra, kvartēta valstis piedalīsies, mums būs iespēja izvērtēt situāciju uz vietas, eh, veikt tādu inventarizāciju, paskatīties uz resursiem. Sarunas Ženeva, mm, ANO formātā arī ir laba iespēja, bet, nu, bija arī Astānā sarunas pirms kādu laiku, mēs tur piedalījāmies kā novērotāji. ANO šā vai tā spēlē ļoti svarīgu lomu šajā procesā, un eh, tas ir pareizais ceļš uz priekšu par eh, humāno palīdzību un eh, attīstības palīdzību un programmām, kas mums ir, lai palīdzētu sievietēm reģionā. Mums ir daudzas programmas. Tas viss ir svarīgi, nosakot uh, sabiedrības stabilitāti un cilvēku labklājību, sabiedrības labklājību. Un atkarībā no skatu punkta Protams, eh, šie faktori visi ir svarīgi, bet nu, daži ir eh, īpaši svarīgi, mm, ņemot vērā bēgļu krīzi, bet eh, īpaši mani satrauc militāris apdraudējums no austrumiem. Dažas ES dalībvalstis ir, ir pieslēgušas pret um, uh, Islāma valsts koalīcijai un uh, aktīvi darbojas. Un, uh, cīņa pret Islāma valsti arī ir ļoti svarīgs faktors. Bet tad arī rekonstrukcijas darbi Sīrijā. Man šķiet, ka Magrīnī kundze par to jau ir runājusi un domājusi. Nu, par tas arī būs viens no Sīrijas konferences tematiem, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka mums būs vēl jautājumi, tā kā pagaidām arī apstāšos. Paldies par šo pirmo kārtu. Un tagad, kolēģi, jums katram būs tikai pusotra minūte, lai uzstātos. Tad lūdzu, uzdodiet arī tādus jautājumus, mm, kas vēl nav izskanējuši. Sala Franka kungs, EPP. Paldies priekšsēdētājiem. Prieks jūs redzēt, šodien šeit es abrīnoju ASV. Jūs saražo 25% no pasaules precēm pakalpojumiem, bet pagaidām nu, signāli no jūsu valdības nav pārāk draudzīgi investīciju līgums, nolīgums, jā, kas ir iesaldēts, tad eh, citi nolīgumi, kas arī tā kā tiek apturēti, nu tad. Uh, izskan uzslava tām valstīm, kas izstājas no Eiropas Savienības, tiek kritizēta struktūras kā NATO, tiek kritizēta mūsu politika daudzās jomās. Protams, mēs kopīgi darbojamies pret teroristiem, bet tas nenozīmē, ka var eh, tik diskriminējoši izturēties pret eh, Eiropas Savienību. Nu, te ir zināmas saistības tomēr, mm, piemēram, klimata Mm, politika un uh, multilaterālisms un uh, arī ANO atbalstīšana. Šeit atbalsts noteikti var uh, uzlabot, nu, un tāda modes valsts Krievija, attiecības ar Krieviju, mēs par to daudz esam runājuši pagājušo nedēļu Melnkalnas sakarā. Uh, kā ar to izskatās situācija, un tad arī tuvie austrumi, arab pavasaris, kas tur notiek, ko tur dara ASV, vai jūs sadarbosieties arī šeit ar Eiropas Savienību. Paldies, Paskokungs, S&D. Paldies! Multin laterālā tirsniecības nolīguma tīkla pienesums uh, mieram stabilitātī pasaulē tiek bieži ignorēts vai aizmirsts, bet tas ir fundamentāls mieram stabilitātī pasaulē. 70 gadu laikā mēs to esam varējuši novērot kopš pagājušā pasaules kara. Nu, nozīme ir milzīga. Tagad mēs zinām, ko jaunā administrācija domā par šī tīkla svarīgam sastāvdaļām. Uh, Tagad jūsuprāt, vai tas atspoguļo administrācijas jauno filozofiju pret visu šo teiklu, vai tas skar tikai individuālus noliegumus, jo tomēr eh, kumulatīvais eh, efekts eh, tam visam apšāba visu šo tīklu, vai ASV administrācija to apzinās. Paldies, Paskolkungs! Tagad Čārls Tānoks, kā ir. Paldies! par reglamentu. Es, eh, mani neicināja izteikties kā koordinātoru. Mm, es gan pieteicos koordinātoru sarakstā, es nezinu, kāpēc mani aizmirsa. Es eh, runāšu īsi. Protams, eh, prieks redzēt šubu kungu šeit. Un, prieks par viņa ierašanos no Vašingtonas, bet nu, visa šī Brexit retorika un uh, NATO kritika. Nu, jūs teicāt, ka tā, tās viss pieder pagātnē un uh, sadarbība jābūt un uh, Eiropas uh, Savienībai ir ciešas saites ar ASV, runājot gan par um, tirzniecību, gan drošību. Nu, žēl uh, par tētību, Um, žēl arī par Parīzes vienošanos, jo var padomāt, kas notiks, teiksim, ar uh, subsaharas Āfriku, ja netiks uh, īstenota mūsu klimata mērķi. Tad arī Irānas situācija un uh, viņa atompolitika, šīs uh, politikas izvēršana. Šķiet, ka ASV Politika tajā ziņā bija ļoti stingra, man interesēja, cik stingra, un tad arī politika par Krimu un Minskas vienošanos. Es dzirdēju arī par situāciju ar kurdiem, un ka ASV būtu gatava atbalstīt referendumu. Un tad uh, izskanēja jautājums arī par Taivānu un attiecībām ar Ķīnas republiku. Ko Tas, ko jūs teicāt par pretterorismu politiku un uh, pret islāma valsti, tas viss ir ļoti pareizi, arī par Sīriju jūs ļoti pareizi izteicāties. Bet par Latīņu Ameriku jautājums. Kā jūs veidosiet attiecības ar Meksiku pēc uh, visa šī uh, robežu mūra stāsta un uh, kā tad jūs veidosiet šīs diplomātiskās attiecības? Paldies, Hadzi Jorgu, nākamais runātājs. Paldies priekšsēdātājiem. Divi pavisam īsi jautājumi vēstniekungam, proti ASV pārstāvim šeit. Pirmais - Erdogan kungs. Lūdza vietu savai valstī drošības padomē. Kā islāma valstī viņš teica. Kā jūs uz to rēģēsiet? Ko jūs par to domājat? Un tad par Kipru jūs teicāt. Es zinu, ka šobrīd diskusijas nenotiek, sarunas tika pārtrauktas. Vai jūs zināt, kāpēc tas tā ir noticis un vai eh, jums plānota kāda rīcība šai ziņā? Paldies, eh, Kāva kungs, FDD. Paldies priekšsādātājiem. Mm, labi, ka jūs teicat, ka NATO ir mūsu aizsardzības eh, pīlārs. Uh, Es ir militāras ambīcijas, kas saistītas ar NATO. Tagad eh, pēc eh, Brexita man interesē vai iespējama eh, sadarbība starp ASV un Lielbritāniju ārpus starptautiskajām organizācijām. Tā, tad, kā izskatās politika ar Izrēlu vai ASV un Eiropas Savienība, tā varētu būt kopīgi mērķi. Uh, Uh, lai veidot ilgtspējīgas attiecības. Tad Jemenas situācija. Šobrīd Jemenā varojama zinām destabilizācija, vai ASV tur varētu spēlēt uh, svarīgāku lomu, apkarojot uh, cilvēku, cilvēku tiesību neievērošanu. Un tad uh, Trumpa administrācija. Vai uh, Ko ASV domā par to, ko Eiropa, kas Eiropas Savienībā izskan par Trumpa administrāciju un dažām Trumpa izteikumiem? Paldies, manais kūkundze. Paldies, priekšsādātāji. Mm, prieks redzēt šubu kungus šeit, uh, mūsu sanāksmē. Šī viedokļa apmaiņa ļoti svarīga un interesanta jāizbeidz eh, šī retorika beidzot, eh, ko izmantoja vēlēšanu kampaņās. Tas nepalīdz mūsu sastarpējām attiecībām, to var izmantot savās interesēs tikai ienaidnieki, kā teiksim Krievijā. Nu, Mums interesē tās jomas, kur varam sadarboties, un eh, tādu ir ļoti daudz. Un ir bieza mape pierakstīta šādām tēmām, starptautiskā drošība, iekļaujot NATO. Tas ir ļoti svarīgi. Katrai valstī eh, jāsamaksā savs rēķins. Rumāna ir viena no piecām valstīm, kas maksā savus rēķinus, un mēs, protams, aicinām arī citus darīt to pašu. Krievija un situācija ar Ukrainu. Un vēl viena tēma, kas ir pelnējusi mūsu uzmanību. Es ļoti uzmanīgi sekoju līdzi tam, kas notiks pēc Fiona Hill kundzes eh, nominēšanas un apstiprināšanas eh, Nacionālajai drošības padomē. Tagad jautājums ir, ko varam sagaidīt no administrācijas eh, lēmumu un rīcības ziņā attiecībām ar Irānu, attiecībām ar Krieviju un pretterorisma cīņai. Paldies! Paldies, Ramona! Franda kungs, S&D. Paldies, paldies arī Šuba kungam par to, ka esat ar mums. Ļoti labi, ka jūsu nozīmējums ir tik svarīgs arī INTA mm, komitejai un uh, ļoti pateikami, uh, dzirdēt, kā jūs runājat, it kā administrācija nemaz nav mainījusies, it kā nekas, nekas nebūtu mainījies mūsu attiecībās. Es no, esmu vērojis politiku no Džimē Kartera līdz Ronaldam Reiganam, bet uh, nekad neesmu redzējis eh, to, ko piedzīvojam šobrīd. Iekļaujot to, ko Donalds Trumps teica par uh, Barāk Obamas, nevēlas to atkārtot, bet nu, tad tiešām ne, nespēju iedomāties, ko viņš varbūt izsaka par dažiem sabiedrotiem šeit e, Eiropā. Ņemot vērā, ka Naģels Farāž e, bija viens no pirmajiem, kas viņam čukstēja ausīs e, par to, kā izskatās situācija Eiropā. Tātad, vai jūs zināt, kurš viņu konsultē par situāciju Eiropā un uh, kas viņam stāsta par to, kā izskatās mūsu sastarpējās attiecības, izņemot, protams, Angelu Merkelu, kas tur ne, nesen viesojusies. Tad uh, elektroniska aprīkojuma uh, izmantošanas jauna likumdošana vai kaut kas tāds ir paredzēts arī Eiropas valstīm? Paldies, Jūreka kungs, EKR. Viņš runās poļu valodā. Panie ambasadorze, chciałem zapytać o dwie kwestie, o dwa szczegóły. Godātais pilnvarotā lietažkungs. Divi jautājumi par e, ļoti delikātām tēmām. Mūsu sabiedrotie, kuri ir visvairāk pakļaut riskām - Igaunija, Latvija, Amerikas Savienotās valstis, ņemot vērā to, kas ir noticis pēdējos gados, vai palīdzēs stiprināt to drosību, drošību. Un vēl viens jautājums - Gruzija. Gruzijas saistība ar Krīmu. Gruzija eh, vēlas iestāties NATO, un es vēlētos eh, jūsu komentāru par šīm Gruzīņu cerībām. Mm, kā Grūzijas drošību pozitīvi vai negatīvi ietekmētu tas, ja tā, iestā, ja tā kļūtu par mūsu sabiedroto. Un vēlētos uzteikt Amerikas Savienoto Valstu prezidenta lēmumu E, vairs neatbalstīt aborta klīnikas pasaulē. Un e, ļoti daudzi eiropieši, miljoniem eiropiešu, kur vairs nejūtas pārstāvēt politiskajā elitē, mēs uzskatām, ka Amerikas Savienoto Valstu līderība pasaulē ir ļoti labs piemērs un mums vajadzētu iet tā pēdās. Es uzskatu, ka amerikāņiem ir jāsaprot, kā arī mēs Eiropā domājam tāpat kā viņi. Prieksēdētājs, paldies. Un pēdējais eh, runātājs Gālerkungs. Thank you very much. And... Pēdējie trīs runātāji. Paldies. Un mans eh, pirmais vēlējums jums, lai pēc iespējas ātrāk tiktu iecelts eh, Amerikas Savienoto Valstu misijas Eiropas Savienībā vēstnieks. Par drošības jautājumiem šo konferenci viceprezidents teica un eh, aizsardzības ministrs tiekoties eh, un debatējot ar kongresa pārstāvjiem un uzklausot viņu domas un pārdomas par Krieviju un to, ko vajadzētu darīt šogad, uz iepriekšēji teikto balstās mans jautājums. Vai Amerikas Savienoto Valstu politika Krievijas virzienā nosaka kongress vai Baltais nams? Jo ir tādi, kuriem ir īpašas attiecības Krievijā. Tātad vai viedokli un idejas Krievijas virzienā nosaka kongress, un ja ne, tad kas? Jo Mēs Eiropas Savienībā vēlētos dalīt vairāk un vai jaun izveidotā administrācija vēlas eh, tā kā darboties vienotāk, kas eh, pats par sevi stiprinātu arī Eiropas NATO pilāru. Un kāds būtu jaunizveidotās administrācijas eh, atbildes gājiens, vai tas būs tās pats kā iepriekšējās? Bostināru kungs, lūdzu, paldies! priekšsēdētāja kungs. Godātais Šuba kungs, priecājos, ka piedalāties mūsu debatēs. Trīs eh, lakoniski jautājumi. Pirmais. Kāda ir loma un kādām vajadzētu būt eh, sadarbības eh, kontekstam Eiropas Savienībai, Amerikas Savienotajām valstīm? Uh, ik pa sešiem mēnešiem mēs par to runājam. Otrs jautājums. Pēc eh, savas klātbūtnes Sīrija, Krievija ir izveidojusi savu tādu klātbūtni gan eh, Melnajā jūrā, gan arī tuvajos austrumos. Es domāju, ka mēs nedrīkstam to palaist garām ne pamanītu, jo es domāju, ka ar laiku tas ietekmēs NATO drošību, ASV drošību un Eiropas drošību. Un pēdējais jautājums, kāda loma būtu jāspēlē Amerikas Savienotajām valstīm klusā okeāna reģionā? Jo šobrīd um, tētip jautājums ir tā kā uzlikts uz ledus, un par to vairs nerunājam. Un, um, Klusajā okeānā sāk dominēt Ķīna un visbeidzot eh, Tunekellam. Paldies! Paldies, Šuba kungs, ka esat ieradies eh, šeit un uzreiz vēlētos pateikt, ka mūsu sadarbības stiprināšanai alternatīvas nav. Nāk no Igaunijas un Mēs eh, ļoti augstu novērtējam, pozitīvi novērtējam NATO klātbūtni Polijā, Baltijas jūrā un mūsu Baltijas valstīs. Tas ir ļoti svarīgi mūsu drošībai. Bet vienlaicīgi eh, NATO ticamība ir likt uz spēles šajā reģionā. Vai esat gatavi arī stāties pretim hibrid, hibridu uzbrukumiem, jo Krievija tikai šādus uzbrukumus vien izmanto. Otrs jautājums. Vai mums būtu nepieciešama ciešāka sadarbība Ukrainas jautājumā? Jo Krievijas tur sastrādātais noteikti kaut ko paģēra arī no mūsu puses. Un trešais. Ļoti augstu vērtēju to, ka jūs Irānas lomu destabilizācijā novērtējat tik augstu. Tātad um, bieži vien mēs Irānu uzskatām par problēmas risinājumu un nevis par tās sakni. Šobrīd um, Irāna un Krievija šobu valsts darbības tuvajos austrumos. Jūs teicāt, ka uz militāru agresiju ir jāatbild ar militāriem mērķiem vai tuvo austrumu problēmas mēs varētu risināt kopīgiem spēkiem. Priekšsēdētājs, paldies kolēģiem! Arī ļoti daudz jautājumu par dažādām tēmām. Mums ir palikušas 15 minūtes. Un mēģiniet atbildēt uz pēc iespējas vairāk uzdotiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Varbūt īsas atbildes uz tādiem īsākiem jautājumiem par Kipru. E, protams, mēs saprotam Grieķijas jautājums, e, Turcijas jautājums. Mēs sadarbojamies ar abām valstīm, Grieķiju un Turciju. Šobrīd e, sarunās piedalās ļoti daudzas iesaistītās puses. Esam gan Atenās, gan Nikosijā, gan Ankārā tikušies ar iesaistītajām pusēm. Sarunas notiek. Sarunas par Kipras nākotni turpinās. Turpinās jau kādu laiku. Tagad par Krieviju, jo šis ir e, ļoti sasāpējies jautājums un ļoti aktuāls mums visiem. Krievija ar savu agresīvo rīcību un e, <clears throat> Krievijas rīcībā ir gan politisks, gan ekonomisks sekas e, to tuvākajos kaimiņos. Tātad Krievija šķiet nemainīs savu virzību, Krievijas rīcību Sīrijā, arī tās militārā klātbūtne un militārās aktivitātes. Un, eh, gan eh, ar saviem Eiropas sadarbības partneriem runājot, gan arī valsts sekretārs eh, tiekoties ar iesaistītajām pusēm šonadēļ un ministru konferencē Vašingtonā. Tā tad būs arī vairāku citu valstu pārstāvi, kuri uh, nav NATO. Es uzskatu, ka ir neizbēgami, ka tas ir visiem skaidrs. Tā rīkojās gan iepriekšējā ASV administrācija, tā ir arī ār, um, aizsardzības un ārlietu ministrija pārliecība Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām valstīm ir jābūt vienotām savās akcijās pret vai uz Krieviju. Un eh, Krievijas klātbūtne Ukrainā, tavojos austrumos. Un um, Mums eh, vajadzētu kopīgiem spēkiem cīnīties arī pret šo nelineāro kara darbību. Kā jūs ziniet, piemēram, Krievijas vēlēšanu ietekmēšanas spēja, tas attiecās gan uz mums Amerikā un attieksies arī uz jums Eiropā. Sankcijās mums ir jābūt vienotiem. Un eh, domāju, ka biežas apklaušanāšanas radīs vienādas spēles noteikums maziem uzņēmumiem. Tie, kur no jums ir eh, bijuši Amerikas Savienotajās valstīs, zina, ka Kapitolijas eh, atbalsta sankcijas. Nord Stream 2 un daudzas Eiropas Savienības dalībvalsts ir to pamanījusi ka patiesībā šādas, šāda otrā naktas vada izveida ir pretrunā ar Eiropas enerģijas politiku un energo piegādes resursu diversifikācijai. Vai tas tiešām palielinās Eiropas energodrošību? Ar bažām sekojam līdz notikuma attīstībai. Un par energo diversifikāciju runājot, piemēram, Gazprom konkurences skrūpļošanas gadījumi. Tātad eh, Krievija, protams, var būt par vienu no daudziem gāzes piegādātājiem Eiropai, un tomēr tai būtu jāspēlē un tai būtu jāpiemēro tādu pašnoteikumu kā citiem. Un tagad eh, šī te iespējamā vienošanās ar Gazprom redzēsim, kā tas viss beigsies. Ar interesi sekojam līdz notikuma attīstībai. Pavisam īsi par eh, avio sabiedrībām, par jauniem noteikumiem. Tas ir tā kā zināms vairākas dienas, ka eh, avio sabiedrības, kuras eh, lido no tuvu austrumu dažām lidostām, es tā konkrēti nevarēšu pateikt, bet tām būs nepieciešams, kā lielās IT ierīces un elektroniskās ierīces būs jāliek apakšā bagāžā un tās nevarēs ņemt līdzi salonā. Bet es domāju, ka tā ir vairāk tehniskas dabas, ris, tehniskā līmenī risinām lieta un nevis politiski diskutējama. Tagad. Um, par Meksiku. Piekrītu, tētip saruna pārtraukšana bija pārsteigums daudziem, arī Kapitolijā. Un, eh, protams, ka mēs vienmēr iestājāmies par tādiem tirsniecības noliegumiem, kas veicina ekonomisko izaugsmu. Un, eh, jā, tad eh, mums būs jāveido tādas sistēmas, kas iedibinās noteikumus, bet um, <clears throat> tēti ir miris, es nezinu. Sarunas ir pārtraukušās, pārtraukušās bet um, es zinu, ka daudzi Eiropas parlamenta deputāti iestājas par uh, tētipu turpināšanu, un arī Kapitolijā ir daudzi, kur atbalsta tētipu noslēgšanu. Bet uh, par praktikālijām runājot, Mēs nedrīkstam aizmirst, ka patreizējā vide, patreizējais eh, konteksts abās eh, okeāna pusēs, tātad, lai kā mēs arī sauktu šo sarunu administrāt, sarunu pārtraukšanu, tātad, protams, jā, Obamas administrācija ir nomainījusi Trumpa administrāciju, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc TTIP ir apstājies. Uh, bet Eiropu gaida kā vēlēšanas Francijā, tā arī Vācijā, Nīderlandē tikko bija, un diez vai šādā ļoti nestabilā politiskā gaisotnē un tādā politiskā takā turpināt tēti varbūt nebija viedākais, ko varētu paģērēt. Un ļoti daudzas iedzīvotāju grupas ir izteikuši savas ne tikai bažas, bet pat bailes par šādu gumu noslēgšanu. Tā tad, jā, ne visas sabiedrības grupas iegūst, vai vismaz domājās, neiegūstam no TTIP noslēgšanas, bet mēs politiķi, mēs esam optimisti jo šis nolīgums paredzētais, ja taps noslēgts, tad eh, tas būs lielākais, eh, milzīgākais, visapjomīgākais šāda veida tirzniecības nolīgums uz pasaules ar divām ārkārtīgi spēcīgām ekonomikām. Tagad Latvija, Amerika, Meksika. Viens no tirzniecības nolīgumiem, eh, par kuru runājam, ir nafta par eh, neftu tiek daudz runāts, par eh, tās iedzīvināšanu, un, manuprāt, mums ir vienošanās ar Meksiko, un iespējams, ka mēs varam eh, sākt pārskatīt nefta. Un iemesls, kāpēc tas tiks pārskatīts, mums ir iedzīvotājiem jāizskaidro, ko globalizācija dod, kāda ir ekonomiskie noliegumi, kāda ir ekonomiskie spēles noteikumi, bet nefta 94. gadā tika palaista, un tas bija viss vēl pirms viedtālruņu ēras, mums nebija nedz iPad, nedz datu plūsmas, nedz mākoņu datošanas, nebija nekā tāda. Patiesībā internets knapi bija sācies. Un šobrīd runājot par pakalpojumu ekonomikas stūrakmeņiem, tad internets ir viens no šādiem. Kaut vai visa finanšu plūsma tagad notiek eh, internetā, un tas viss ir jāpārskata, tas viss ir jāatrunā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka sarunvedēji, kā no Meksikas puses, tā arī no ASV, ir ļoti profesionāli, pie tam mūs ar Meksiku saista ne tikai kopīga robeža, arī kopīga kultūra, kopīga vēstura. Uh, bet eh, par neftu runājot, tā ir ražošanas platforma. Tā tad abās robežas pusēs saražotās preces varēs brīvi pārvietoties pāri robežai, un tas ir ļoti labi. Nu, un vēl viens ar šo konkrēto robežu saistītais jautājums ir migrācija. Kā tas tiks eh, atrunāts, tātad kā notiek migrācija arī no Centrālamerikas valstīm, Un eh, daudz amerikāņu uzskata, ka migrācijas jautājuma koordinēšana ir haotiska, un daudz amerikāņu vēlētos redzēt iedibinātus mehānismus, kā to sakārtot. Bet eh, mēs eh, neuzsāksim konsultāciju periodu par nefta, bet es domāju, ka OSTR būs vietā, tad mēs arī to varēsim. Es atvainojos, tātad Krievi, tātad eh, Gruzija un eh, iestāšanās eh, NATO. Es par to nevaru neko atbildēt, jo nesmu kompetents. Un visbeidzot, daudz mēs kā politiķi meklējam jaunus informācijas eh, ceļus un arī esam hroniski optimisti. Bet eh, atcerēsimies, ka politika jau neveido baltais nams, politika jau neveido, es nezinu, lobētāji vai ietekmētāji. um, bija debats starp Džošu Šulcu un Veinbergeru par ļoti svarīgām tēmām tieši drošības jomā. Un eh, pagājušajā desmitgadē Ramsfeld kungs un Pauel kungs par to daudz runāja. Bet um, par ASV kongresu runājot, kongresu šie jautājumi lielā mērā nodarbina. Kongresmeņi vienmēr iestājas par eh, tirdzniecību, un eh, viņu spēlētā loma ir uzraudzīt patērētāju, investoru un tirgotāju intereses. Ir eh, tādi kongresmeņi, kur piedalās transatlantiskā dialoga kongresos, un um, kā Eiropas investīcijas ieplūst ASV, tā arī otrādi. Un eh, Vašingtonā, kā draugi, tā sabiedrotie, visi piedalās šajās sarunās. Daudz no jums ir viesojušies eh, kongresā, un eh, es zinu, kā arī ASV pārstāvi viesojas Eiropā, un šīs diskusijas ir ārkārtīgi svarīgas Un Baltajā namā ir tāpatās. Baltais nams regulāri apklaušana kā demokrātu, tā republikāņu spēkus. Un tas jau veido politiku. Tātad, eh, citējot, eh, vi, eh, citē, citējot Čērčela kungu, optimisms ir vissvarīgākais pasaulē, jo tas ir vienīgais, kas darbojas. Un Brisels fórums um, un daudzi senatori un uh, administrācijas pārstāvi piedalās uh, dažādos uh, fórumos un kongresos. Paldies! Adam Shab, thank you so much. Paldies, Šabkungs, par to, ka pieņēmāt mūsu ielūgu, mūsu šo viedokļu apmaiņu. Es domāju, ka mums bija ļoti detalizēti un plaši spektri jautājumi. Paldies, ka uz tiem atbildējāt. Un paldies, ka arī tik visaptveroši atbildējāt uz jautājumiem. Bet es domāju, ka jūs ļoti pareizi uzsvērāt, ka mums ir jārunā vienam ar otru visos līmeņos. Un es gribētu jūs arī aicināt, ielūgt pēc iespējas vairāk kongresa pārstāvjus uz Briselu un Strasbūru. Un viņi vienmēr ir laipni gaidīti mūsu ASV delegācijā vai FED komitejā, lai varam turpināt mūsu dialogu. Veiksmi darbā šajā Eh, satraucošajā laikā. Paldies vēlreiz par ierašanos. Tātad, dārgie kolēģi, dāmas un kungi, tagad skatīsim 12. darbkārtības punktu. Došu jums pāris minūtes, pāris sekundes laika apsēsties. Thank you. Harvey and never complained. May I ask our guest speakers to... Mūsu viesi varētu lūdzu apsēsties šeit priekšā pie galda. Jums jāiet pa to pusi. Rebecca Grinspan, where is Right, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, 5 pār 10. Sākam skatīt mūsu 12. darbkārtības punktu. Tā ir uzklausīšana par ES un Latīņa Amerikas un Karību jūras reģionu valstu attiecībām. Lūdzu, atgādināšu jums, ka mums šī punkta skatīšana ir jābeidz 11.25, jo daudz no mums gribēs piedalīties uh, svinīgajā pasākumā, uh, Romas līguma 60. gada dienas uh, svinīgajā pasākumā, un tas būs 11.30. Uh, man ir prieks jūs visus sveikt šajā uzklausīšanā. Tā notiek pašinstīvas ziņojuma kontekstā, um, kur Havelopis ir referents. Eiropas Savienības un uh, Latīņamerikas attiecības ir ļoti sēnas, notiek dažādos līmenos, dažādu mehānismu kontekstā, un ir arī parlamentārā dimensija, proti Eiropas un Latīņamerikas eh, parlamentārā asamblēja Eirolat. Daudzu iemeslu dēļ partnerattiecības starp uh, Eiropas Savienību un Karību jūras un Latīņamerikas valstīm tiek definēts kā strateģiskas attiecības. Uh, Tagadējā situācija ar dažādiem izaicinājumiem daudz mums iespēju stiprināt mūsu partnerattiecības un padarīt tās par patiesi strateģiskām partnerattiecībām. Tas mums abiem nāk par labu, jo mums ir kopīgas vērtības un mēs esam apņēmušies ieviest multilaterālismu. Šajā komitejā mēs nesen diskutējām par situāciju Venecuēlā. Mēs cieši sekojam miera procesa norisei Kolumbijā un mēs ļoti drīz balsosim par jauno nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kubu. Tie ir daži piemēri uh, neseniem uh, aktuāliem jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, Latīņameriku, ko skatīs mūsu AFET komiteja un skatīs nākotnē. Un tomēr attiecības starp Eiropas Savienību un Latīņameriku skara daudz plašāku politikas jomu spektru, un tāpēc gribētu stādīt priekšā mūsu viesus, kas ir ļoti cienījami viesi. Vispirms Rebeka Grīnspana kundze, kura ir uh, Iberijas Amerikas konferences ģenerālsekretāra, viņa bija Kostarikas vicepriekšsādātāja, kur ir arī bijusi ministri, un viņa ir bijusi ANO uh, sekretāra, ģenerālsekretāra vietniece, un arī bijusi citos amatos sveicījuši šeit, un man blakus uh, Kristians Nefners, viņš ir uh, Eiropas ārējā darbības dienesta pārstāvis, viņš ir bijis uh, Ameriku uh, direktors uh, uh, ārējās darbības dienestā Paula Amadei kundze. Viņa ir Eiropas Savienības un Latvijas-Amerikas un Karību fonda um, izpildirektore. Viņa ir bijusi Eiropas Savienības vēstniece arī daudzās Latvijas-Amerikas valstīs un arī Eritrejā. Un visbeidzot, uh, Ana Juzo Pozo kundze kura ir uh, Latvijas jautājuma pētniece Barcelonas starptautisko jautājumu centrā. Viņa ir asociētā profesora starptautisko tiesību jautājumos uh, Barcelonas autonomijā universitātē. Tātad visi mūsu četri viesi sirsnīgi sveicu jūs šeit, mums ir liels gods jūs uzņemt, un vispirms došu vārdu Lefler kungam uz desmit minūtēm, un tad uzklausīsim pārējos eksperts. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšlēdētāji. Paldies, ka ielūdzāt mani. Man vienmēr ir liels prieks uh, tikties atkal ar seniem draugiem un diskutēt par attiecībām ar uh, Amerikām, kaut gan atstāju šo uh, darba vietu. Uh, šī, šī jautājuma joprojām ir man tuvi sirdī. Kā jūs zināt, uh, tad uh, tas arī augstie pārstāvēji Federikai Mogarīni ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, jo viņa kopš mandāta sākuma ir aktīvi strādājusi, ieguldot transatlantiskajās attiecībās eh, visās to dimensijās un visā daudzveidībā. Es domāju, ka šodien vajadzētu paraudzīties uz attiecībām starp uh, Eiropas Savienību un Latviju-Amerikas un Karību jūras valstīm. Tas labi ilustrē to, ko augstā pārstāv vēlējās eh, veidot kā savu vīziju ar globālās stratēģijas starpniecību. Tātad, kā mēs varam virzīt uz priekšu attiecības ar mūsu partneriem pasaulē. Un šajā kontekstā gribētu pateikties arī uh, godātajam deputātam Lopes kungam uh, par šo pašinstīvas ziņojumu, un tas dod mums iespēju par šiem jautājumiem runāt. Uh, Latvijas un Karību jūras valstis geogrāfiski varbūt ir tālu no Eiropas Savienības, bet kulturāli, struktūrāli un politiski tās mums ir ļoti tuvas valstis. Un, ja vēlaties, tā ir tāda kā vēl viena mūsu transatlantisko attiecību dimensija, kas bieži vien tiek vai nu no aizmirst, vai nu no novērtēta par zemu, bet tā ir dimensija, kas uh, papildina arī mūsu attiecības ar Ziemeļatlantijas valstīm. Un um, tā ir ļoti spēcīga dimensija. Un šīs ciešās saites uh, atspogļos ne tikai kopīgas vēstures, kopīgu vērtību un kopīgu valodu uh, izpratnē, tas uh, viss izpaužas arī ļoti praktiskos veidos. Uh, mūsu eh, plašajā kopējā skatījumā uz globāliem izaicinājumiem un tajā veidā, kā mēs sadarbojamies starptautiskajā mērogā. Mēs to ļoti skaidri redzējām, kā tas parādījās eh, sarunās par klimatu pārmaiņām. Eh, to varējām vērot arī gatavojoties ANO ilgspējīgas attīstības mērķu pieņemšanai. Mēs to redzējām arī pagājušo gadu um, ANO īpašajā sesijā par uh, narkotikām, un uh, pagājušajā nedēļā arī bija pasākums, uh, kas bija saistīts ar uh, um, narkotiku jautājumu, un uh, arī Vīnē bija ļoti aktīva Latvijas-Amerikas valstu dalība kopā ar Eiropas Savienību. Otrakārt, protams, mums ir ļoti spēcīgs ekonomiskās attiecības ar tirzniecību, investīcijām, sadarbību vai nu tā būtu tehniskā vai attīstības sadarbība atkarībā no mūsu partneriem. Un treškārt, mums ir spēcīgas kopīgas intereses eh, sadarbībā, eh, risinot kopīgus izaicinājumus un problēmas, kas skar valsts abās Atlantijas eh, okeāna pusēs - organizētā noziedzība, sabiedriskā drošība, uh, virkni citu jautājumu, kuros mums ir jāsadarbojas. Varbūt jāpievieno vēl ceturtā dimensija, kas ir ļoti ciešā saikne starp mūsu tautām, starp mūsu cilvēkiem un arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai arī uzņēmumiem, studentiem, zinātniekiem. Tās ir ļoti ciešas saiknes mūsu starpā. Ļoti īsi pieskaršos trim jomām, eh, kurās mēs ļoti cieši sadarbojamies. Kolumbija un miera process. Otrakārt, eh, mūsu asociācijas nolīguma paplašināšana un pagarināšana uh, Un trešā joma eh, - klimata pārmaiņu apkarošana. Es domāju, ka Kolumbija ir viens no labākajiem piemēriem, kā mēs uh, efektīvi izvēlamies risināt konfliktus. Mums ir prieks, ka pēc Kolumbijas iestāžu ielūguma, Kolumbijas prezidenta ielūguma, uh, mēs un augstā pārstāve un īpašais sūdnis Ziemets Gilmo ir spējuši mobilizēt tādu koordinātu atbalstu šim procesam, gan politiski, gan tehniski, gan finansiāli. To tagad atbalsta arī ES Trasta fonds, kurā ļoti liels skaits dalību valstu ir devuši savu ieguldījumu, lai parādītu savu atbalstu šim procesam. Un to atbalsta arī uh, tas, ka daudzpusējais tiesniecības nolīgums sāk darboties agrāk, lai e, visa Kolumbijas sabiedrība varētu gūt labumu no šo jauno iespēju izmantošanas, e, lai veidotu e, mieru pilnu Kolumbiju. Šis process ir jāturpina, joprojām ir gaidāmi izaicinājumi miera procesa ieviešanā, uh, īstenojot efektīvu atbruņošanos un uh, integrējot uh, cilvēku sabiedrībā. Mums ir jāturpina publiski atbalstīt miera procesu uh, arī turpmākajos mēnešos, kad ir gaidāms vēlēšanas Kolumbijā. Kaimiņu valstīm ir jādod savus ieguldījums, uh, jāatrod savs ceļš, savs veids, kā to darīt, jo īpaši es domāju par Venecuēlu, kam ir jāatgūst stabilitāte un jāatjauno sava uzticamība kā demokrātiskai valstī. Ir jāveido um, jēgpilns dialogs starp valdību un opozīciju, un es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos Eiropas parlamentam, kas atbalstīja mūsu pieliktos pūliņus, kurus esam īstenojuši pēdējo gadu laikā, lai veicinātu šo dialogu Venecuēlā. Tagad par asociācijas nolīgumu. Mums jau ir plašs tīkls visā kontinentā. Šobrīd mēs esam iesaistīti divās ļoti svarīgās sarunās. Vienas attiecas uz uh, Meksikas uh, globālā nolīguma uh, paplašināšanu. Tam tagad ir 15 gadi. Mēs to vēlamies tagad apspriest, pārskatīt, lai padomātu, kā ņemot vērā jauno notikumu attīstību, mēs varētu to atjaunināt, piemēram, ņemot par pamatu CETA nolīgumu. Mēs arī uh, virzām uz priekšu Merkusūru sarunas, lai noslēgtu šeit nolīgumus starp ES un Merkusūru. Šie divi nolīgumi kopā, Merkusūra um, Tātad Eiropas Savienība, ja jūs paraugāties uz kopīgo tirzniecību starp Latīņameriku un Karību jūras valstīm un Eiropas Savienību, Merkusūra ir eh, divas trešdaļas eh, kopā ar eh, šo Meksikas nolīgumu. Un tas ir tas potenciāls, kas mums ir. Un, ja paraugāmies uz investīciju skaitļiem, tie ir vēl iespaidīgāki. Šie nolīgumi neatiec tikai uz tirzniecību, tur ir runa par plašāku sadarbību, veselā virknē jomu, te ir runa par dialogu, par iespējām sadarboties, lai tas nāktu par labu mūsu sabiedrībām un arī reģionālā un uh, starptautiskā līmenī. Uh, To pašu iemeslu dēļ mēs gatavojam Čīles nolīgumu atjauninājumu un nesen esam noslēguši uh, sarunas arī par pirmās paudzes nolīgumu ar Kūbu, un mēs iedrošinām dalībvalstis pabeigt ratifikācijas procesu šim ļoti svarīgiem reģionālajam uh, nolīgumam ar uh, eh, Centrālu Ameriku. Ja mums izdosies šīs sarunas ar Merkusūru, tad mums būs uh, viss aptverošākās uh, tirzniecības attiecības uh, starp Eiropas Savienību un Latviņameriku, salīdzinot ar jebkuru citu pasaules daļu. Mums būs brīva tirzniecība, kas tiks piedāvāta visām Latviņamerikas un Karībības valstīm, izņemot Kubu, Bolīviju un Venecuēlu. Kuba uh, sarunās, kas uh, uh, mums bija Viņi eh, nevēlējās brīvtirzniecību, eh, to mēs respektējam. Bolīvijai jau ir eh, brīva pieeja Eiropas tirgiem, kā attīstības valstiem. Venecijolē ir citi jautājumi, kas ir jāatrisina pirms tā pilnībā var integrēties šajā valstu kopienā. Bet tas parāda, cik ciešas ir mūsu attiecības, un tas dod iespēju attīstīties. Vispēcot, klimata pārmaiņas. Uh, ļoti būtisks elements uh, mūsu uh, sadarbībā. Pirms Parīzes nolīguma bija ļoti cieša sadarbība, un mēs uh, atbalstām tos pūliņus, kas tiek uh, pielikti Latvijā-Amerikā un Karību jūras valstīs. Ir tikai viena valsts - Nikaragva, kas izceļas un uh, neparakstīs Parīzes kopu nolīgumu. Mēs ceram, ka uh, Eh, kādu dienu tomēr viņi tik tālu tiks, viņu kaimiņi, cerams, viņus iedrošinās, jo šī ir eh, liela iespēja. Mēs vairāk kā 20% no mūsu sadarbības finansējumu veltām klimata pārmaiņām, lai atbalstītu šo te globālo darbu kārtību šajos jautājumos. Es jau esmu pārtērējis savu laiku, bet gribēju uzsvērt, ka ar šiem trim aspektiem, ko ieskicēju, cerams, man izdevās uh, parādīt, kā varam sadarboties politiskajā un drošības jomā, tāpat kā mēs uh, to darām ar Kolumbijas iestādēm un e, citiem, kā mēs varam sadarboties ekonomikas uh, jomā un uh, paplašināt ekonomikas un investīciju attiecības uz citām sadarbības formām, kā mēs varam sadarboties daudzpusējā formātā. Klimata pārmaiņas, narkotikas ir divi piemēri Un šeit mums būs iespēja oktobrī šā gada beigās tātad kopīgi pārskatīt rezultātus El Salvadoras samitā, un tas ļaus mums pārskatīt to, kas ir sasniegts un nospraust mērķus turpmākajiem gadiem. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, Lefner kungs! Tagad došu vārdu mūsu otrajai runātajai Rebekai Grīnspanai, lūdzu. Muchísimas gracias por eh, eh, permitirme comparecer ante esta comisión. Lielas paldies par uzaicinājumu izteikties um, šīs komitejas priekšā. Lielas paldies arī referentam un uh, paldies par šo iespēju vēlreiz. Uh, pašā sākumā Kristians jau teica, attiek. Um, uh, dažādas sanāksmes uh, starp uh, Ateņu Amerikas ierēģiem un Eiropas uh, Savienības ierēģiem. Un katru reizi mēs konstatējam, ka ar lielu interesi abiem reģioniem padziļināt sastarpējās attiecības un sadarbību, ņemot vērā šie brīži situāciju pasaulē. Nu, esmu pārliecināta, ka šis brīdis piedāvā daudzas un dažādas iespējas abiem reģioniem, kā Latvijai, Amerikai, tā Eiropas Savienībai. Nesen piedalījos konferencē ar Federiku Mogherini, un viņa vēlreiz apliecināja, ka ar Latviju Amerikas valstīm attīstās ļoti ciešas un visaptvērošas attiecības, kas ir arī Eiropas Savienības prioritāte. Un ar, ar augsto pārstāvi un komisiju mēs arī uzsvēram, cik uh, svarīga strateģiska nozīme ir šīm attiecībām. To pašu apliecināja arī mm, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Tajānī kungs. Protams, uh, tagad šīs attiecības kļuvušas horizontālākas, uh, simetrijas kaut kas, bet uh, eh, tās joprojām balstās uh, uz to, ko teica arī paneļa vadītājs, uz kopīgajām vērtībām, uz uh, cilvēktiesībām, dialogu, pamatbrīvībām, tirzniecību, ekonomiku, labklājību. Tas viss ir svarīgi gan mums, gan Eiropas Savienībai. Un tad arī izskanēja Latvija Amerika ir Eiropas pamat partneris un sabiedrotais. Ņemot vērā gan ilgtspējīgās attīstības mērķus, gan klimata pārmaiņu apkarošanai, tieši šī alianse starp Eiropas Savienību un Latviju Ameriku ir ļāvusi izvirzīt ambiciozus mērķus starptautiskajā mērogā. Mēs tam visam piekrītam un uzskatām, ka Latīņa Amerika ir ļoti nozīmīgs partneris. Lai sasniegtu globālus publiskus mērķus, bet arī lai vērstos pret visu to ļaunumu, kas, ar ko saskaramies pasaulē. Un tagad dažas pārdomas par Latīņu Amerikas attīstību pēdējo de gadu desmitu laikām. Uh, Latīņa Amerika piedzīvojusi gadsimta sākumā dinamisku, var pat teikt, vētrainu attīstību. Tas viss sākās ar izēju vielu cenu būmu. Tas ietekm, to ietekmē, protams, arī starptautiskās tirzniecības um, globalizācija, šie globālie tirgi, protams, stiprināja tirzniecības saites ar šo reģionu, un tas viss izraisīja tirzniecības ekspansiju. Nu, 80. gados mums bija ko mācīties, un tāpēc mēs esam daudz labāk pārvarējuši finanšu krīzi pēc uh, Lehman Brothers uh, krīzes um, ASV. Tātad uh, ekonomikas ekspansija un uh, dinamika, tirzniecības dinamika. To gan uh, sākumā pavadīja tāds masīvs nabadzības un uh, nevienlīdzības vilnis, bet, uh, nu, protams, mums nav izdevies to visu uh, eliminēt, bet uh, mēs tomēr novērojam izaugsmi un attīstību reģionā, un uh, tas mums bija un paliek milzīgs sasniegums. Visur nabadzība ir samazinājusies, ļoti spēcīgi samazinājusies Latīņa, Amerikā tāpat nav samazinājusies, bet samazinājusies par 50%. Un uh, nevienlīdzības situācija uzlabojas par 0,7% katru gadu jau desmit gadu laikā. Uh, vai mēs to sasniedzam tikai ar ekonomisko uzplaukumu vai arī ar politisko, politikas veidošanu. Analīzes eh, rāda, ka ekonomikas izaugsme, protams, piedāvā iespējas eh, gan tirgu attīstību, jauno tirgu apguve, darba vietu radīšanai, bet ja mēs nebūtu investējuši izglītībā, nebūtu iespējams cilvēkiem darba tirgu tiešām arī gūtu labumu no šiem uzlabotajiem apstākļiem. Nu, tad es teiktu, ka e, divas e, trešdaļas no šī nevienlīdzības samazinājuma notika pateicoties e, ekonomikas attīstību un viena trešdaļa pateicoties sociālai politikai. Un ko tas nozīmē? Labāk ieņēmumi, arī vidējo ienākumu pieaugums, investīcijas izglītībā, labāku veselības aprūpu, rūpēšanās par īpaši grup, ievainojamajām grupām. Bet vispār šī nevienlīdzības situācija bija tāda horizontāla problēma, un tā bija jāapkaro daudzos dažādos līmeņos. Tātad gan nodarbinātību uzlabojot, gan uh, Um, minimālo algu palielinot. Tad mēs esam varējuši izlīdzināt šo situāciju, bet, nu, visi darbi vēl nav padarīti. Atgādinu, tas viss sākās ar izēvielu cenu būmu, bet, nu, par to mums arī bija jāmaksā. Un, godīgi sakot, tagad mums uz galda ir rēķins, kas mums vēl par to ir jāapmaksā. Ko es gribu teikt, mēs neesam da da dažādojuši ražošanas eh, ķēdi. Mēs mm, vairāk uz eksportiem orientējāmies no šīm eh, izaivielām. Mēs par lauksaimniecību pārāk maz esam domājuši. Mūsu ražīgums ir bijis zems un arī paliek zems salīdzinot citām valstīm. Tātad ražīguma ziņā te daudz ko var uzlabot. Uh, milzīgs potenciāls, un tieši ražošanas aparātu vajadzēja dažādot. Un nu, tam bija vajadzīga attiecīga politika, daudz vairāk investīciju tehnoloģijā, izglītībā, know-how, zināšanās, iemaņu apgūšana, analfabet, analfabet, analfabetismu apkarošanā. Uh, Uh, mazo vidējo uzņēmēju piesaistīšana un infrastruktūra, infrastruktūras uzlabošana. Tā vēl ir milzīga problēma. Nu, tad runa ir ne tikai par starptautisko tirsniecību, bet arī reģionālo tirsniecību. Tātad uh, saiknes starp reģioniem un attiecīga infrastruktūra. Un sociālais nodrošinājums, tas arī visiem nav pieņemams, un arī par to uh, mēs maksājam šobrīd. Septiņi miljoni cilvēku Latīņā Amerikā pēdējo gadu laikā uh, dzīvo nabadzībā. Tā ir traģēdija. Mēs esam darījuši visu, lai uzlabotu sociālās struktūras, bet, nu, tā, principā, trešdaļa, uh, trešdaļa no iedzīvotājiem pieder pie vidēšķiras, trešdaļa dzīvo zem nabadzības robežas, var teikt, un eh, trešdaļu nabadzība apdraud, un tieši par viņiem mums eh, jārūpējas īpaši, jo viņi visvairāk cieš no ekonomikas eh, un tirgus konjunktūras pagrimuma. Nu, tad Kristiāns arī pieminēja šo vardarbību, nedrošību, nestabilitāti un uh, organizācija. Tātad organizācija tādā ziņā, ka cilvēki daudz eh, vairāk dzīvo pilsētās, ir organizēti šādā ziņā. Un šeit, Kristiāna, tev ir taisnība. Mums vajadzētu tagad uh, darīt visu, lai uzlabotu kaimiņattiecību politiku ar Argentīnu, Čīli, uh, ar Merkosuru valstīm, ar Kubu, dialogs ar Kubu. Tas ir ļoti svarīgi mūsu integrācijai, ne tikai ar Eiropu, arī Latīņa Amerikas valstu ietvaros, jo ir ļoti iespējams ka sadarbība notiek, protams, ar nolīgumu palīdzību, Merkosurs un tā tālāk, bet uh, ar asociācijas eh, nolīgumu palīdzību var šo sadarbību vēl padziļināt. Un tā mēs varētu panākt arī daudz vairāk harmonizācijas un integrācijas Latvijā, Amerikā. Kas, protams, būtu ļoti izdevīgi. Noslēgumā kaut kas, kas varbūt ir nedaudz mm, jūtīgi. Trešdaļa no iedzīvotājiem ir jaunieši mūsu valstīs un uh, cer uz labāku nākotni sev un savām ģimenēm. Bet uh, ar šo ekonomikas lejupslīdi rodas jautājumi, vai uh, šīs cerības ir pamatotas, vai valdība spēs solījumus izpildīt, un vai tas neradīs lielāku plaisu mm, starp uh, valdības un um, parasto pilsoni. Tam to visu negatīvi ietekmē korupcija. Da Kristiāns jau runāja par tiesnešiem, procesiem un to, cik tiesneši tur bija iesaistīti. Te varbūt jārunā par Latīņu Amerikas valstu iestādēm, iestāžu uh, sistēmu, bet mēs vēlamies atbalstīt mūsu jauniešus, eh, inovācijas, tehnoloģijas un vides eh, standartus. Un es domāju, ka mums ir vēl milzīgs potenciāls šajā jomā. Paldies! Nu, tagad es eh, došu vārdu Amadei kundzi. Desmit minūtes. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies par iespēju vērsties pie jums šodien. Ar eh, diviem kolēģiem, eh, kas pārstāv eh, Latviju Amerikas un Karību jūras baseinu valstis, es vēlos pastāstīt par Laka fondu, ko es vadu, es esmu izpildirektore. Šajā fondā 33 valstis, Zelak valstis ir um, apvienojušās un piedalās uh, fonda darbībā arī 28 Eiropas Savienības dalība valstis, un ES arī tur piedalās. Kopš uh, 2011. gada mūsu galvenā mītne ir Hamburgā. Šī fonda dalība valstīm ir uh, uzdevums veikt strateģisko asociēšanu un reģionālu asociēšanu, veicinot uh, pilsoniskas sabiedrības uh, iesaisti un uh, pilsoniskās sabiedrības redzamību. Kāds varat definēt fonda darbību? Īsnībā augstā pārstāve Mogherini to jau ir definējusi ļoti labi. Viņa teica, ka fonda uzdevums nākotnē ir veidot tradicionāli vēsturiskas attiecības, tās attīstīt tālāk un arī tās mēģināt projicēt. San Domingo oktobra beigās notika sanāksme, kur eh, tika parakstīti fonda statūti, lai izveidotu eh, no šī fonda startautisko organizāciju un uh, ceram, ka līdz gada beigām mēs saņemsim arī attiecīgas ratifikācijas, lai šo statūtu pielāgot attiecīgi. Un tad cerams, ka Eiropas Savienība arī ratificēs uh, šo dokumentu, tāpēc uh, jums šeit, jūsu komiteja šeit ir īpaši svarīga loma. Jums, protams, un parlamentam. Eiropas pilsoņu uzmanība, protams, ļoti piesaistīta Eiropas Savienības iekšējiem jautājumiem un konfliktiem ar tuvāk esošiem reģioniem. Un tomēr būtu ļoti nepareizi aizmirst par uh, Latīņa Amerikas un Karību jūras baseina uh, valstu partneriem. Līdz ar to šī iniciatīva mūs šobrīd ļoti nodarbina, un abiem reģioniem nekā nedarīšana izmaksātu ļoti dārgi. Mums eh, jādomā par kopīgajiem interesēm, tas jādefinē un jāveicina iniciatīvas, kas eh, palīdz pilsoņiem. Šī brīža konstelācijā Eiropas Savienībai būtu uzdevums uh, uzņemties saistības um, celāk um, ietvaros, uh, darīt visu, lai attīstītu brīvo taisnīgo tirzniecību un uh, izbūvēt tālāk uh, multilaterālismu politiku. Tie jau izskanēja, reģioniem ir daudz kopīgo vērtību, ilgspējīga attīstība. Uh, iekļaujoša sabiedrība, ekonomikas izaugsme. Abi reģioni ir līderi daudzās iniciatīvās, kas palīdz izpildīt Parīzes vienošanās mērķus, ir parakstīta vienošanās starp reģioniem, lai, piemēram, ar ANO atbalstu labāk kontrolēt šaujamieroču izmantošanu un uzglabāšanu. Abi reģioni aktīvi iesaistās konflikta zonas un uh, cenšas uh, atrisināt konfliktus. A, tad varētu teikt, ka abi reģioni, pamatoties uz uh, saviem mandātiem, uh, cenšas darīt visu, lai uzturētu mieru un stabilitāti pasaulē. Mm, tas ir ļoti svarīgi. Es vēlos runāt arī par migrācijas politiku Eiropā, Amerikās, arī Latīņa Amerikā. Jums varbūt tas jautājums ir īpaši aktuāls šobrīd, bet, nu, teiksim, ir migranti arī no Latīņa Amerikas valstīm. Un uh, tāpēc uh, politika, migrācijas politika mūs ļoti interesē. Neskatoties uz šiem kopīgajām vērtībām, vēlos pabrīdināt, bija, varbūt dažreiz rodas iespējas, ka mēs esam ļoti līdzīgi. Bet eh, jāapzinās, ka darbi, sadarbība vēl ir jāpadziļina un tā jākļūst tiešām tādai visaptvērošai. Būtu intensīvi jāapmainās ar um, pieredzi un mm, nevajadzētu pieļaut situāciju, kad problēmas tiek vienkārši noslēptas un rezultātā nekas netiek atrisināts un tad pēkšņi izrādās, ka esam nonākuši stropceļā. Attiecības ir jāuzlabo konsekventā veidā, dialogam jābūt atvērtam un uh, tam jāskar visi līmeņi. Un mūsu fonds šai ziņā ir atvērts un gatavs sadarboties. Un tāds, principā, ir arī mūsu uzdevums. Tas neskar tikai valdību pārstāvjus abos reģionos, bet uh, arī sabiedrību, sabiedrības dažādus slāņus, pilsoņus. Teiksim, mēs esam mēģinājuši identificēt sinerģijas izglītības jomā, ar tieši universitātēm esam sadarbojušies, MVU, esam piesaistījuši mūsu izglītības nolaukiem, mēģinām pastāstīt vairāk uzņēmējiem par sociālo atbildību, kas viņam jāuzņemas. Uh, problēmas mūsu sabiedrībās ir diezgan salīdzināmas, līdz ar to jāizmanto mūsu visu pieredze šai ziņā. Mums ir eh, daudz programmu, daudz iniciatīvu, arī starp reģionu programmu apārsnes 2020, Kopla, Life, daudz citu programmu, kas um, paver ļoti plašas iespējas eh, šādi starpsektoru sadarbība, iesaistot eh, pilsonisko sabiedrību. Es apzinos, ka Eiropas parlaments vienmēr ir bijis līderis, kad runa bija par tādu projektu atbalstīšanu, kā Erasmus, apmaiņas braucienu studentiem Un uh, šādi projekti tiešām atbalsta individus, cilvēkus sabiedrībā. Un, uh, tas tomēr ļoti labs instruments turpmākai sadarbībai. Tagad es uh, paturpināšu nedaudz angliski. Šī, tas varbūt atgādinās vairāk par daudzveidību. Uh, kas arī apvieno mūsu reģionus. Un šī bireģionāla bi satarbība ir svarīga visām valstīm, gan lielām, gan mazākām, īpaši tādām, kas varbūt pagātnē bija mazāk integrētas šajā sadarbības tīklā. Tāpēc uh, fonds ir izveidojis īpašas programmas uh, Višegradas valstīm, Karību jūras basēnu valstīm, Baltijas uh, valstīm, lai veicinātu šādu iekļaujošāku sadarbību. Mana prezentācija nebūtu pilna, ja es nepanalizētu nedaudz arī izaicinājumus, ar ko saskaras abi reģioni, un kuru atrisināšanai arī ir relevanta mūsu sadarbība. Tātad trīs izaicinājumi - nabadzība, nevienlīdzība. Par šo Rebeka Grīnspena ir lieliski izteikusies, ka man tiešām, man tiešām nav ko piebilst. Mēs mm, mm, piedzīvojam tādu stagnāciju, nevienlīdzību samazināšanā, varbūt eh, mēs tādu recidīvu piedzīvojam šai ziņā, un eh, integrācija ir vajadzīga, lai eh, turpinātu īstenot asociācijas vienošanos, mums jāturpina arī apmaiņas programmas, jāapmainās ar uh, Pārauku praksēm jāturpina starpsektoru sadarbība un jāveicina sociāla iekļaušana. Tad mūsu sabiedrības ievainojamība. Nākamais izaicinājums. Mēs uh, redzam, ka dažiem, dažām valstīm ir sarežģītākas attiecības ar demokrātiju, tur uh, plosās ekonomikas krīzes, sociālās nelīdzsvarotības, cilvēki tiek pārvietoti, bieži vardarbīgo konfliktu dēļ. Tas viss cilvēks padara ievainojams. Un um, šeit uh, mēs uh, raugāmies Eiropas Savienības virzienā ar cerību, ka jūs attīstīsiet inovatīvus instrumentus, lai ieinteresētu pilsoņus politikas veidošanā. Un uh, Mums, protams, interesē tāda politikas veidošana, lai uh, atrisinātu šo demokrātisko deficītu. Un trešais uh, izaicinājums, uh, ko gribēju pieminēt, ir um, ir uh, nu, tā, tas efekts, kas uh, rodas no tā, ka mūs uzskata par tādām, nu, varbūt nedaudz uh, atpaliekošām valstīm, attīstības valstīm, kas nu nevar sasniegt do, do, do, do. attīstīto valstu līmeni. Nu, es teiktu, ka mums uh, pašām jārisina, mums pašiem jārisina šī problēma. Uh, jāiet uz priekšu, un, protams, sadarbība ar jums un arī jūsu parlamentu mums palīdzēs to darīt. Un tagad mums ir pēdējais eksperts, pēdējā eksperte, Ajusu Polsokundze. Lūdzu. Tad eh, paldies, kad mēs eh, tikāmies pēdējo reizi. Vairākas no mūsu tobrīd eh, diskutētajām tēmām ir, ir diskutēts arī citos fórumos. Šīs e, ļoti ilgstošās saiknes, kas ir starp mūsu sabiedrībām, prot, protams, veido arī mūsu attiecību ilgtspējīgu. Bet e, iespējams, ka mēs visi esam nedaudz paguruši no jau izveidojušās narratīva. Un e, pēdējos gados iespējams, ka tādas deksmas sadarbībā ir nedaudz pietrūcis. Bet, kā jau iepriekšējie runātāji teica, mums e, ir kopīgi izaicinājumi, kuri būtu kopīgi jārisina. Mums vajadzētu mēģināt rast stratēģiskākas saiknes un e, šīs stratēģiskās sadarbības saiknes izmantot kā tālākas, labākas sadarbības e, pamatu. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums izdosies sadarbības rezultātā risināt konfliktus, varbūt neatrisināt un tomēr risināt. Bet um, iespējams, ka mūsu sadarbībai vēl ir neizmantoti avoti. Šeit eh, daudz runāts par eh, to, ka eh, Eiropa varbūt ir nedaudz pagurusi un arī Eiropas klātbūtne Latīņa Amerikā ir nedaudz pieklususi. E, protams, Eiropa vēl joprojām ir klātesoša visās Amerikās, e, arī Āzijā, bet par to šodien nerunājam, un e, tas ir Eiropas strateģiskās attī attīstības viens no atzariem. Protams, ka Eiropai noteikti vajadzētu arī piedalīties sadarbībā ar citiem strateģiskajiem sadarbības partneriem, bet par strateģisku Eiropu runājot, protams, kad ir jārunā par to, kas Eiropā ir svarīgi. Eiropa var iegūt, strateģiskā ziņā iegūt, darbojoties ar sadarbības partneriem. Un vēlētos nedaudz pieskarties asimetrijas aspektam. Un Eiropā dažādi reģioni ir dažādi attīstīti, un eh, par šo dienvidu ziemeļu asi daudz tiek runāts, bet eh, arī Latīņa Amerikā eksistē šī ziemeļu dienvidu as, un eh, tā tad tāda spriedze ne tikai Eiropas iekšpusē, bet arī starp Eiropu un Latīņu Ameriku Es nedomāju, ka mēs varam ietekmēt eh, visu valsts attiecības tādējādi, ka tās eh, momentāli homogenizēsies, bet iespējas sadarbībai ir eh, gandrīz bezgalīgas. Šobrīd, kā jau pieteicu, Eiropas Savienības valsts sadarbība ar Latviju-Amerikas valstīm ir ļoti daudzveidīga. Vai to vajadzētu homogenizēt, nezinu. Tas varbūt nav tik svarīgi, kā runāt par to, kā eh, krīzes apstākļos tiek veidotas mūsu attiecības. Un, eh, protams, starp reģioniem izveidojušās attiecības ir svarīgas visu mūsu turpmākai attīstībai. Bet um, Latīņa Amerika šobrīd um, raugās arī klusa okeāna virzienā, un tāpēc um, sarunas un diskusijas starp Eiropas Savienību un Merkuzuru valstīm ir ļoti svarīgas. Un um, attiecības starp Latīņa Amerikas valstīm un Eiropu ir daudzu citu attiecību pamatā. Un eh, noteikti mums vajadzētu ienest šajās attiecībās eh, divpusējumu. Par reģionu strateģisko vīziju runājot un strateģisko lomu pasaulē, mēs eh, varam to veidot kopā ar Eiropu un izveidot tādu vienprātību dažādu asociācijas līgumu ietvaros ir ļoti svarīgi ir um, vesela virkne vienošanos starp Eiropas Savienības un Latviju Amerikas valstīm, kas visi atbilst starptautiskajiem līgumiem. Un varbūt mūsu sadarbības eh, stiprākie punkti ir institucionālā konteksta satvars šajās attiecībās. Patiesībā tas ir viens no būtiskākajiem attiecību kopumiem, kas Eiropai ir, Eiropa un Latīņa Amerika. Uh, un eh, lielāks attiecību kopums un attiecību kūlīts ir tikai ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un eh, starptautiska, jeb savstarpēji partneru atzīšana vienmēr stiprina sociālo kohēziju. Šobrīd eh, noslēgto līgumu ir vairāki un dialogs turpinās. Mums ir jāizveido sistēmas, kas eh, ļaut izveidot attiecības ar visu reģionu. Un, eh, kā jau šeit izskanēja, ir arī asociācijas nolīguma noslēgt ar vairākām valstīm. Un eh, manas pieminētie trīs pilāri arī nākotnē būs svarīgi attiecību stiprināšanā. Tā tad ir izveidoti vairāki um, strateģiskās rīcības plāni, bet plāns nedrīkstētu palikt tikai un vienīgi plānošanas stadijā. Un pēc tam šos plānus vajadzētu savērpt kopā. Arī globālā aģenda, globālā darba kārtība to pieprasa. Mums uh, kaut vai par klimatu domājot, ir jādomā tālākā tikai līdz 20. un 30. gadiem. Un reģionālajai darba kārtībai ir jābūt integrētai arī globālākā darba kārtībā. Šeit divas eh, runātājs jau pieminēja to, ka eh, šajās attiecībās ir daudzi spēlētāji, ne tikai valstis, eh, tā ir pilsoniskā sabiedrība, tās ir izglītības iet, iestādes, tie ir uzņēmumi, Tātad reģionālais dialogs norit ļoti daudzos dažādos līmeņos, un tas ir lieliski. Bet um, nedrīkstētu izveidoties situācija, kad uh, notiek tāda kā sadrumstalošanās un um, labi izveidotās iestrādnes uh, sabrūk. Uh, Latīņa Amerika mēģina tuvināties sadarbības ziņā daudzām eh, Eiropas Savienības valstīm, un tas ir uzteicami. Bet eh, par konkrētām valstīm runājot, eh, mūsu fonds mēģina palīdzēt dažādos līmeņos. Es, piemēram, esmu piedalījusies darba grupas darbā, kurā tika runāts tieši par Latviju Amerikas un Austrumu Eiropas valsts sadarbību. Un eh, šī sadarbība, tai ir savas iestrādnes, un tomēr tā varētu būt spēcīgāka. Mēs eh, ņemam vērā dažādus aspektus, eh, vēsturiskie aspekti, krīze Latviju Ameriku un Austrumu Eiropu ir skārus smagāk nekā varbūt citus pasaules reģionus, un mēs varam daudz viens no otra mācīties. Un mēs to arī darām. Un um, Eiropai daudz ko ir izdevies sasniegt, bet tikpat daudz varbūt savādākās nozarēs un savādākā veidā ir izdevies sasniegt arī Latīņa Amerikai. Um, vēlētos nedaudz pakavēties pie tā, kā reģionālo darbu kārtību samērot ar globāliem izaicinājumiem noslēgtos līgumus ir jāsavieto ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Un um, mēs uh, nevaram neņemt vērā Doha sarunu raundu un uh, ilgspējīga attīstībai darbkārtība ir daudz un arī izpildāmo mērķu ir daudz. Bet uh, darbkārtība, kas attiektos uz abiem partneriem, svarīgi ir, lai sarunu vedēji viens otru uzklausītu un saprastu. Tāpēc mums ir jāuzvar, to, jāuzvar tas, cik šādas darba kārtības iesnošana ir svarīga. Un abām pusēm, visām iesaistītajām pusēm ir jāuzņem sava atbildība. Mēs jau pieminējām sociālās problēmas, vienlīdzības problēmas. Šeit eh, mēs eh, varam ļoti daudz palīdzēt viens otram. Un eh, Eiropas interese šādā palīdzībā un šādā domēnā ir nedaudz samazinājusies. Bet runājot par pārdales politiku, uh, būtu jāraugās, lai patērētāju aizsardzības momenti būtu pietiekami spēcīgi, un tas ir jāiestrādā arī likumdošanā. Izaicinājumi tādi kā robotizācija un kā nezaudēt eh, darba vietas robotizācijas laikmatā, kā izmantot jaunākos zinātniskos eh, sasniegumus. Domāju, ka arī demokrātijas, sad, demogrāfijas sadarbībā ir ļoti svarīgi eh, padomāt, ko darīt. Eiropa noveco, bet Latīņa Amerika ir viens no dinamiskākajiem demogrāfijas ziņā reģioniem pasaulē. Mums eh, noteikti ir jāsadarbojas arī urbānajā jautājumā. Labi, tagad pēdējais teikums. Ir ļoti svarīgi, lai mēs ievērotu politisku konsekvenci. Piemēram, par politisko instrumentu izvēli, bet ar to arī beig. Oh, of... E, jā, tagad varbūt laiks jautājumu uzdevējiem, bet tagad došu vārdu Lupas kungam, 5 minūtes lūdzu. Un ar to arī uzsāksim debats, un pēc tam došu vārdu pārējiem runāt gribētājiem. Uh, ah, Paldies! Vispirms, priekšsēdētāja kungs, es vēlētos pateikties eh, visām šeit runājoši, visiem šeit runājošajiem ļoti interesanta viedokļa apmaiņa. Rebeka, Paula, Anna ļoti interesanti. Jo Mēs vēlamies izveidot stratēģisku atzinumu, un šis jautājums mums ir ļoti tuvs e, sirdī. Jūs, kas ikdienā strādājat ar šo reģionu un sadarbojaties, jūsu viedoklis un ieguldījums mūsu viedokļa kalšanā ir ļoti svarīgs. Paskaidrošu, kāpēc mēs vēlamies sagatavot šo ziņojumu. Tāpēc, kā Eiropa ir gatava eh, ciešāk pievērst savu skatu eh, Latīņa Amerikai. Un eh, turpmākajos mēnešos noteikti lietas virzīsies uz priekšu daudz straujāk. Kā jau teicu, pēdējā laikā interese tieši Eiropas parlamentā par, par Latīņu Ameriku ir būtiski pieaugusi. Uh, Sala Frankas kunga ziņojums e, bija tā kā pirmā bezdelīga un ir veicinājuši šo attiecību nocementēšanos. Bet um, tieši Latvijā-Amerikā interese par Eiropas Savienību pieaug un otrādi. Pasaule mainās ārkārtīgi strauji, un mēs abas puses sajūtam, ka mums ir jātuvinās. Mēs uzskatām, ka būtu ļoti svētīgi, ja mēs varētu skaidri pateikt starptautiskā līmenī, ka Eiropai Latīņa Amerika ir viens no visstrateģiski svarīgākajiem sadarbības partneriem. Uh, Mums ir ļoti daudz kā kopīga ar Latīņu Ameriku, gan kopīgs skatījums uz pasauli, gan attīstību, gan multilaterālisms, gan e, dialoga veidošana, gan dažāds noteikumu kopums. Patiesībā nav neviena cita pasaules e, reģiona, ar kuru mums būtu tik daudz kopīga kā tieši ar Latīņu Ameriku. Pēdējo gadu notikumi ir pavirzījuši prioritātes mazliet citos virzienos, un mūsu prioritātes, kā jau teicu, ir Latīņa Amerika. Jo nepietiek tikai situāciju novērtēt, ir jādodas uz priekšu mums ir līdzīgas politiskās prioritātes un politiskā darba kārtība, un domāju, ka mēs turpināsim šo darbu. Tātad mums ir kopīga apņēmība klimata jautājumu risināšanā, digitālo jautājumu sakārtošanā un eh, arī izaicinājumu drošības ziņā abiem reģioniem ir ļoti līdzīgi. Eh, varbūt eh, mūs vairāk skar terorismu draudi, jūs vairāk organizētās noziedzības un narkotis, narko apkarošanas draudi. Eiropas parlaments strādās pie un ar politiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar eh, dažādiem eh, nolīgumiem. Tātad eh, nolīgumi ar Čīli, Meksiku, Merkuzūru, ar Kubu. Šos jautājumus tuvākajos, tuvākajos mēnešos mēs Eiropā izvērtīsim. Pie tam Eiropas parlaments ir politiska institūcija, un mūsu ziņojums arī būs politiska rakstura, katrā ziņā politiski iekrāsots. Un eh, ceru, ka mums izdosies izveidot kopīgu sarunu klimatu. Es eh, tiešām ceru, ka rudenī mums būs iespēja organizēt eh, kopīgu konferenci par šiem jautājumiem. Septembrī jau ir ieplānota Eurolapte sanāksme Salvadorā. Un eh, visticamākais, ka tieši Eirolat ir vislabākā starpparlamentārā eh, sadarbības forma pasaulē. Parlamentārā diplomātija darbojas vienkārši lieliski. Un eh, es tiešām ceru, ka diskutēt par mūsu kopīgo nākotnē attīstību un vēsturi ir ļoti svarīgi. Tikai tā mēs varam eh, stiprināt mūsu attiecības ar Latīņu Ameriku un tālāk tās attīstīt. Man jau tagad lēnu laiku runāt. Jā, mums ir ierobežots laiks, un daudz kolēģi grib izteikties. Gribu atgādināt, ka šī ir tikai uzklausīšana, un politiskās debats būs vēlāk. Šī iespēja vēl būs. Cerams, šoreiz um, kolēģi uzdos jautājumus mūsu ekspertiem šeit, tāpēc tagad ierobežošu uzstāšanās laiku uz pusotru minūtu. Lūdzu, izsakiet jautājumus šodien, un politiskās debats tad uh, būs vēlāk. ETP grupa Salafrankas kungs pusotra minūte lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Gribu pateikties arī mūsu viesiem un arī referentam. Paldies par šo uh, iespēju diskutēt, uh, jo īpaši ņemot vērā tos apstākļus, kas šobrīd valda Latviņamerikā, Eiropas Savienībā un arī starptautiskajā kontekstā. Tikko mēs tikāmies ar uh, Uh, Amerikas pārstāva, ASV pārstāva, viņš runāja tā, it kā nekas pasaulē nebūtu mainījies, bet pasaule ir mainījusies arī ekonomiskie un politiskie apstākļi Latvijā Amerikā. Tika runāts jau par Andu kopienas fragmentāciju, klusā okeāna noliegums tika minēts, bet arī Eiropas Savienībā šis tas ir mainījies. Eiropas Savienība, kā jau Lopes kungs uzsvēra, uh, tagad eh, vairāk pievēršas savām iekšējām problēmām. Tātad ir pilnīgi jauns konteksts. Agrāko attiecību parametri, ministru grupa, Rio grupa un tā tālāk, eh, instrumenti eh, no 89. gada, ar to visu nepietiek. Šeit parlamenta trešajā stāvā ir izkārts plakāts uh, kur uh, rakstīts, ka uh, nākotni vislabāk ir veidot to, izdomājot no jauna. Tātad inovācijas un uh, priekšsādātājs ļoti labi pārzina Latviju Amerikas politiku, ārējās darbības dienestam vajadzētu komunicēt strateģiski, lai Eiropas Savienība arī pielāgotos jaunajiem apstākļiem reģionā un pasaulē. Eh, šeit es īpaši domāju par to, ka jānoslēdz nolīgumi līdz eh, šīs komisijas mandāta beigām, par kuriem tiek vestas sarunas. Tagad eh, sociāldemokrātu grupa Valisiāno kundze. Atvainojos, ka nosaucu jūs par kungu, bet tik un tā jums pusotra minūte. Nesatrācieties priekšsēdētāji. Labi. Es neatkārtošu to, kas jau tika teikts, ko teica Lopes un Salafranka. Es neatkārtošu arī to, ko teica mūsu viesi. Katrā ziņā paldies viņiem par ierašanos šodien un par to, ka tiek organizēta šī uzklausīšana, bet mums taču arī ir jāsaglabā reālisms. Es eh, paskatījos, kas tad ir šeit klāta zālē. Uh, Un tas ir tāds kā uh, laika tunelis. Tie tie paši cilvēki, kas pirms 15 gadiem. Toreiz es uh, aizgāju no parlamenta, bet es atkal atgriezos. Nu jā, ir dažas jaunas sejas, un spāņi ir klāt. Uh, ir arī kolēģi no citām valstīm, kas vienmēr ir interesējušies par Latīņu Ameriku, un laimīgā kārtā mums ir uh, Lopes kungs. Varam būt apmierināti, bet uh, mums taču ir problēma mēs nespējam uh, tātad uh, parādīt pārējiem to, kas mums šeit ir skaidrs, ka mums ir jāveido tāda spēcīga alianse ar Latviņameriku un Karību jūras valstīm. To kolēģi uzsvēra un arī viesi uzsvēra, ka ir dažādi instrumenti, tas viss norit uh, veiksmīgi, bet uh, šajā sarežģītajā situācijā, kāda šobrīd ir pasaulē, tā ir nepieciešamība kaut ko tagad atkal no jauna radīt un darīt, jo pēdējos gados tas būtu bijis jādara. Mums ir jāpātrina šī uzsvaru likšana un Javier Lopes uh, ziņojums, kā Eiropas parlamenta ziņojums noteikti būs labs ieguldījums, bet uh, jāsaka, ka tas vēl nav izdarīts. Mums ir vajadzīgs jūsu ieguldījums, jūsu atbalsts un Mēs esam arī jūsu rīcībā, mums ir jārīkojas tagad, pirms ir par vēlu. Un tagad eh, Tanaka kungs no EKR grupas lūdzu pusotru minūti. Eiropas Savienībai jau ir veiksmīgas tirzniecības uh, attiecības ar dažādām Latvijas valstīm, ar tirzniecības nolīgumu starpniecību. Uh, un man ir jautājums, varbūt, ka vajadzētu tā kā jaunu dzīvību iepūst ES eh, Merkosūra brīvās tirzniecības nolīgumā. Tur ir bijis pārtraukums, bet eh, lauksaimniecība vienmēr ir bijis eh, problemātisks jautājums. Varbūt Leflas kungs var par to komentēt, kā šo šķērsli varētu apiet, jo tas ir galvenais, kas kavē parakstīšanu, vismaz pagājušajā tā bija. Un vēl viens jautājums Lefler kungam Brexit. Uh, Mūsu valsts šobrīd gūst labumu no visiem šiem nolīgumiem tirzniecības jomā, vai komisija ļaus paralēlas eh, divpusējas tirzniecības sarunas no apvienotās karalists puses Brexit sarunu laikā, kas sāksies nākamnedēļ eh, jo būs diskusijas, protams, par eh, Brexit norisi. Un uh, Tātad, kur tad būs šī prioritāte? Attiecības ar ASV, Kanāda, Austrālija, tās būs prioritāras apvienotie karalistē, bet es saprotu, ka arī citas valstis, Latviņamerikas valsts vēlas attiecības ar apvienoto karalistu pēc Brexita. Un tad par ASV un Latviņamerikas attiecībām. Tagad jaunās administrācijas laikā tika paziņots, ka tiks būvēta siena pie Meksikas robežas mūris vai uh, Eiropas Savienība redz iespēju aizstāt ASV kā tiesniecības partneri, ņemot vērā, ka tagad Vašingtona vairs neatbalsta nafta nolīgumu. Tagad Weberkundze pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, vispirms paldies Javieram Lopesam par iniciatīvu organizēt šo tikšanos un paldies visiem mūsu viesiem. Tas ir tiešām ļoti svarīgi uzklausīt viņus un saņemt tiešu informāciju. Man ir prieks, ka jūs sakāt, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Latviju-Amerikas un Karību jūras valstīm kļūst spēcīgākas, vismaz pēdējos gados tas tā ir, to ir tiešām bauda dzirdēt, bet es tiešām uzskatu, ka mums ir vajadzīga stratēģiska partnerība, un es gribētu redzēt virzību šajā virzienā, arī ņemot vērā tos izaicinājumus, kas eh, ir gaidām turpmākajos gados. Un, protams, es domāju arī par klimata pārmaiņām, jo tas eh, nākotnē ietekmēs migrācijas jautājumus. Es domāju par digitalizāciju, kas eh, lielā mērnā mainīs ražīgumu un nodarbinātības situāciju cilvēkiem un arī cilvēku mobilitāti e, šajā kontekstā. Tātad papildus e, tam, kā mums ir jāpadziļina asociācijas nolīgums, to, protams, atbalstu, es uzskatu, ka mums ir e, jau jādomā vairāk par nākotni, jāsaprot, kas notiks nākotnē un attiecīgi jārīkojas. Un gribētu pateikt savai kolēģei Elēnai, uh, Jā, protams, mēs esam vienu tie paši cilvēki um, uh, šajā zālē, bet parlamenta atbalsts šīm attiecībām noteikti ļoti spēcīgs. Un tagad atkal ETP grupa De Grandes kungs, pusotra minūte, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Felicidades al ponente Javi López. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu referentu Havi Lopes kungu par to, ka viņš organizē šo uzklausīšanu un ir ielūdz šos augstos viesus. Uh, Viņi tiešām lieliski izteicās, eh, mēs eh, daudz pierakstījām no viņu teiktā. Es esmu ēnu referents par šo ziņojumu un tiešām eh, daudz ko varēju šeit iegūt. Rebeka teica, ka šī ir liela iespēja, šis ir tas brīdis, un tā ir taisnība. Bet ir arī taisnība, ka um, Latvijā Amerikā izaugsme palēninās, Un uh, trūkst vienkārši šīs vispārējās aizsardzības, trūkst infrastruktūras, un tas radīs problēmas. Atgriežas atkal nevienlīdzība, un tā ir iespēja Eiropai. Mēs nedrīkstam stāvēt malā, mums ir jāpiedalās. Jauna pozīcija no ASV puses varbūt arī uh, dos mums iespēju transatlantiskās attiecības veidot ne tikai ar ASV, bet ļoti pozitīvā veidā arī ar Latīņu Ameriku. Tas ir reģions, par kur mums ir jāinteresējas. Šeit nav runa eh, tikai par transatlantiskajām, bet arī uh, transpacifiskajām attiecībām. Tā ir realitāte. Jā, ir bijuši brīnišķīgi uh, laiki, ir uh, laiki, kad uh, izaugsme krītas, un tagad mums ir jāizmanto tās iespējas, kas ir. Paldies, un tagad pāriesim uh, pie Asiskunga. Lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka šis ziņojums tiek uh, izstrādāts uh, un par to, ka tiek uh, organizēta šī augstā līmeņa uzklausīšana. Uh, Mēs dzīvojam ļoti īpašā situācijā, kas ietekmē mūsu attiecības ar Latīņameriku. Bija tāda eiforijas fāze, un tagad uh, ir tāds posms, kad uh, zūd ilūzijas. Uh, un, uh, Līdz ar to arī rodas dažādas reakcijas dažādās pasaules valstīs, visā pasaulē - protekcionisms ekonomiskajā plānā, Uh, sāk parādīties, bet arī zūd uzticība. To varam uh, vērot uh, daudzās valstīs, un tas arī vājina daudzpusīgumu sistēmu, multilaterālismu, un tāpēc mums ir jāatjauno attiecības ar reģioniem. Diemžēl Eiropa arī uh, nav uh, pasargāta no šādām uh, tendencēm arī pie mums. Uh, sāk eh, izplatīties protekcionisms, un tāpēc mums ir jāpievēršas galvenokārt tām jomām, kas mums var visvairāk eh, dot, un jāpievēršas Latīņamerikai, jo, kā tas tika uzsvērts, mums ir eh, vienotas vērtības, mēs vienādā veidā pievēršamies dažādu jautājumu risināšanai, un tāpēc mums ir jāstiprina saiknes starp Latīņameriku un Eiropu. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropa Eh, sūtītu šādus signālus, eh, diskutējot par līgumu ar Merkosuru. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tik daudzus gadus jau šis līgums ir bijis uz pauzes. Paldies, tagad Remines kundze no ETP, pusotru minūtu lūdzu. Es nesaprotu, es atvainojos. Labi. Paldies, eh, sirsnīgs paldies, kā jau kolēģi teica Paldies referētam par to, ka šī uzklausīšana ir norganizēta. Es atvainojos, ka nokavēju sākumu. Es gribēju arī uzsvērt to, ko citi teica, ka šis ir ļoti būtisks uh, brīdis. Es tikko atgriezos no Meksikas uh, ar Meksikas delegāciju un Inta komiteju. Uh, mēs uz turien devāmies. Tas bija tāds ļoti būtisks apmeklējums īpašā brīdī. Mēs vienmēr sakām, ka Latīņa Amerika nesot prioritāra mums. Bet jāsaka, ka arī Latvijā, Amerikā Eiropas Savienība nav nekāds prioritārais partners. Piemēram, ja mēs paraugāmies uz Meksiku, nu, acīm redzamu iemeslu dēļ šeit uh, ir jāpārdomā. 80% viņu ekonomikas ir vienkārši atkarīgi no Ziemeļamerikas. Un Trumps visu laiku saka, ka jā, jābūvē šis mūris, uh, vai arī runā par nafta nolīguma pārskatīšanu, un tā ir tāda ļoti skarba attieksme pret Meksiku. Un, protams, loģiski, ka viņi jūtas ļoti neaizsargāti. Un es domāju, ka šobrīd tiešām ir pienācis īstais eh, brīdis eh, Meksiku eh, spēcīgāk iesaistīt šajā tuvināšanās, atkal tuvināšanās procesā starp Latviju Ameriku un Eiropas Savienību, un tāpēc arī tiks pārskatīts šis nolīgums, un tas ir ļoti svarīgs posms mūsu attiecībās. Paldies, bet tā kā mums nav uh, daudz laika, katram ekspertam var dot divi ar pus minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem. Dažkārt politiķi pārāk ilgi runā, atvainojos par to, bet došu jums vārdu tajā pašā secībā kā sākumā. Lefler kungs, vai jūs varētu divi ar pus minūtēs atbildēt visiem jautājumiem, lūdzu? Um. Paldies! Par komentāriem, par jautājumiem. Komentāros es saskatu konverģenci, kas eh, skar šo attiecību svarīgumu un relevanci Eiropas Savienībai un mūsu reģionam. Tanakungs jautā par Merkusūru un eh, sarunām. Esam pārliecināti, ka esam nonākuši labā vietā, no kuras varam virzieties uz priekšu lauksaimniecība Merkusūra valstīm ir svarīga lieta, Eiropas Savienības valstīm tā ir tikpat svarīga lieta. Tā ir, tā ir tikai neliels īpatsvars, um, runājot par kopējo sadarbību gan ekonomiski, politiski un tehniski. Karību jūras basēnu valstīs cenšamies uh, novērot situāciju ar um, Lielbritāniju. Bet, kad uh, Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, tā droši vien būs sava atsevišķa pieeja. Pagaidām kopīgā tirzniecības politika ir viens no pīlāriem mūsu sadarbībā. Nafta, nafta pagaidām darbojas. Uh, Eh, nafta ir svarīga daudzām valstīm. Protams, attiecības ar ASV arī ir svarīgas. Nu, Meksikai tur ir īpaši svarīgums arī šī mūra dēļ un eh, šis, šī politiskā jūtīguma dēļ. Bet, nu, nu, skatīsimies, kā situācija attīstīsies. Runājot par klimata situāciju, starptautiski arī mūsu reģiona. Paskatieties uz pāris nedēļām nu, pagājušajām uh, viesulvētras uh, plūdi, uh, kas notiek Pērū šobrīd, kas notiek arī Eiropas Savienības dažās valstīs. Tātad šie izaicinājumi ir kopīgi. Sastarpējā sasaistība. Pirms eh, pāris nedēļām mēs runājām par šo, mm, šīm optiskajām stiklu šķiedrām. Tika uzsākts milzīgs projekts, lai palīdzētu mūsu kopienam. Un eh, noslēgumā visi to pieminēja šķiet kādā brīdī. Uh, efektīvāks darbs pie sociālās iekļaušanas un uh, spēcīgāks sabiedrības daloties ar globalizācijas labumiem un kopīgiem spēkiem apkarojot tās izaicinājumus. Paldies, Grīnspēns kundze, divi ar pus minūtes lūdzu. Liels paldies par šiem interesantiem komentāriem. Es tiem pievienojos. un vēlos ļoti konkrēti atbildēt. Kas tas saskato tādu iespēju lodziņu, kas uh, uh var arī aizslēgties. Ķīna pēdējo piecu gadu laikā par 22% palielinājusi tirzniecības uh, apgrozījumu ar Latīņu Amerikas valstīm, un uh, tas ir svarīgs uh, ieņēmumu avots. Protams, mēs nevaram tagad sadarboties tikai ar Āziju. Runa ir par gan laiksamniecību, gan par izēvielām. Ar to vien nepietiek. Nec mūsu jauniešiem, nec mūsu nodarbinātības politikai. Tātad nevajadzētu tagad izvēlēties starp um, Atlantijas okeānu vai Kluso okeānu. Mums ir abi okeāni, un uh, mēs izmantosim visu mēs nedalīsim. Mūsu prioritātes mēs tās eh, apkoposim, un sadarbība ar Eiropas Savienību mums vienmēr ir bijusi svarīga. Nu, kā jau izskanēja, mums ir nepieciešama starpsektoru sadarbība, horizontāla sadarbība. Tam nepieciešam daudz, nepieciešams daudz vairāk instrumentu un uh, investīcijas izglītībā, MVU, klimata apkarošanā, vidē. Arī šeit nevajadzētu neko uh, dalīt, nevajadzētu sadrumstalot šeit mūsu politiku. Un treškārt mums ir Eirolata un arī galotņu tikšanās, kas eh, ir ļoti svarīgi instrumenti politikas veidošanai. Mums tie adekvāti jāizmanto, lai padziļinātu sadarbību, lai arī risinātu dialogu, atvērtu dialogu starp reģioniem. Paldies, paldies, ka iekļāvāties laikā. Mēs no Latīņa Amerikas vienmēr tādu esam. Jā, paldies, ļoti efektīvi. Un Amadei kundze tagad. Liels paldies. Šķiet tas, kas izriet no šīm diskusijām, ir tas, cik svarīgi ir šī izaicinājuma un ka mēs tā esam tā kā laika tunelī, ka, ka sejas nemainās, ka visu laiku vieni un tie paši cilvēki rūpējas par attiecībām ar Latīņu Ameriku. Bet, nu, godīgi sakot, mūsu attiecības iezīmē ļoti augsta kvalitāte. Un um, visi partneri ir ieguvēji. Šī sadarbība saistīta ar sociālo standartu ievērošanu, ar vides standartu ievērošanu. Un tādu investīciju citām valstīm ne, nevienmēr var novērot. Informācijas apmaiņa, viedokļu apmaiņa, paraugu prakses, migrācijas politika, kas eh, kur ir īsti veiksmes stāsti abās Atlantijas okeāna pusēs, Atlantijas pusēs, un, um, kā Sala Franka kungs teica, mums uh, nākotnē no jauna jāizgudro. Un tas tā ir. Un pirmais, kas mums jādara, mums jāparūpējas par šis. Uh, sadrumstalotības uh, likvidēšanu mums uh, jāapvieno spēki. Nu, kā tagad mums, jāiz, mums izskaidro Čīles studentiem, ka viņi vairs uh, nepiedalīsies Erasmus programmās? Kā to atrisināt? Ļoti palīdz uh, tas, ka šīs programmas nav birokrātiskas, bet iesaista pilsoņus. Un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana tiešām ir varbūt vissvarīgākais. Paldies, un pēdējā runātāja Juso Pauso kundze. Paldies. Par iespējām, kas ir abiem mūsu reģioniem. Šīs iespējas mums ir pateicoties sadarbībai. Un um, tas, ko dara ASV, tie tiešām nav labs piemērs. Viņi atsakās no daudzveidīguma, no multilaterālisma un uh, cenšas rīkoties unilaterāli. Tas destabilizē situāciju visā pasaulē, un mums uh, jādara viss, lai pierādītu viņiem, cik slikta izvēle tā ir. Savukārt bez ASV atbalsta, protams, mūsu situācija arī kļūst sarežģītāka. Tātad jāizskaidro viņiem, ka mēs atbalstam multilaterālismu. Un problēma ir izcināšana kopīgiem spēkiem, tas tā ir atslēga. Varbūt mums dažādas perspektīvas un dažādas kapacitātes, bet mēs šādi labāk saskatām globālas problēmas, sistēmiskas problēmas. Globalizācija noved no, pie tā, ka problēmas mums ir kopīgas. Mēs nerunājam par eh, sadarbību kā palīdzību, bet eh, sadarbību, lai ražotu preces, lai rūpētos par reģionālo integrāciju. Bet, nu, tiešām, ja es runu tālāk, tad man, man būtu jārunā vēl ļoti ilgi, tad droši vien es pēc tā arī apstāšos. Un tiešām jūs pat ietaupījāt mums laiku. Liels paldies ekspertiem! kas piedalījās šajā diskusijā. Paldies mūsu referentam un referentiem. Tagad mēs apstāsimies un uh, turpināsim darbus pulksten trijos pēc pusdienam. Un uh, pēc uh, Romas līguma 60. gada dienas pieminēšanas. Paldies un tiekamies pēcpusdienā.